un uh, mūsu darba kārtība ir ārkārtīgi piesātināta šai kopīgajai sanāksmai. Mani sauc Česlavs Šikērskis, un es esmu lauksaimniecības komitejas vadītājs. Man ir liels prieks atklāt šo uzklausīšanu. Pirmkārt, es gribētu sveikt jūs visus šeit, šajā kopīgajā uzklausīšanā, ko rīko abas komitejas. Uh, Tāpat arī es vēlētos pateikties Latvijas prezidentūrai, kā arī komisāram Andrikaitim par to, ka viņš pieņēma uzaicinājumu un varēja šodien šeit ierasties. Vēlos sveikt jūs visus šeit. Kā jau jūs zināt, mēs rīkojam šo uzklausīšanu, gatavojoties normatīvajam darbam pie diviem komisijas priekšlikumiem par kuru atbild kopā Agrī un Envī komiteja. Šiem priekšlikumiem mēs esam uh, nozīmējuši līdzreferentes uh, Džulijas Mojas kundzi un Renātas Zomeras kundzi, kas attiecīgi pārstāv Agrī un Envī komitejas. Arī viņas vēlāk uh, izteiksies uh, Vēlos norādīt, ka kopš 2008. gada, kad tika pieņemta 3. septembra 2008. gada rezolūcija par dzīvnieku klonēšanu, kas nāca no Agrī komitejas, Eiropas parlaments ir aicinājis veidot īpašus priekšlikumus, kas būtu vērsti specifiski uz dzīvnieku klonēšanas jautājumiem pārtiks nolūkos. Esmu drošs, ka šī uzklausīšana sniegs mūsu komitejām tādu visaptverošu ainu par šo sarežģīto jautājumu, un e, šeit varēs noritēt produktīva un atklāta diskusija par dažādiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs un delikāts. Uzklausīšanai būs trīs daļas. Pirmkārt, ievadaļa, kurā piedalīsies augsta līmeņa pārstāvi, pēc tam būs eh, pirmais panelis, kurā mēs eh, raudzīsimies, eh, kā tiek ietekmēta dzīvnieku labturība un uzņēmumi, kas strādā pārtikas apritē, un otrais panelis, kurā tiek skatīti zinātniskie, ētiskie aspekti, kā arī patērētāju viedoklis. Pēc katra paneļa būs laiks diskusijām un jautājumiem, un tagad es došu vārdu savam kolēģim Giovanni Lavija. Kā jau jūs zināt, viņš ir NV komitejas priekšsēdētājs, un pēc tam es došu vārdu arī divām līdzreferentēm. Bet tagad vārds Lavijas kungam. Paldies! Es pirmkārt gribētu pateikties Sikērska kungam par viņa ievadvārdiem. Dzīvnieku klonēšana pārtikai jau ilgstoši ir bijis svarīgs jautājums, kas ir pievērsis mm, vīdes un pārtikas nekaitīguma komitejas viedo skatpunktu, un es vadu šo komiteju. Kopš 2011. gadā tika skatīta jauno pārtikas uh, produktu uh, regula e, un neizdevās panākt vienprātību, komiteja ir atkārtoti uzstājusi, ka komitejai jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem par klonēšanu, kas būtu nodalīti no noteikumiem par jauniem uh, pārtiks produktiem. Komisijas priekšlikumi, kas nāca klajā 13. gadā, uh, beidzot uh, risināja šo jautājumu, aizliedzot klonēšanu lauksaimniecības nolūkos Eiropas Savienībā, kā arī dzīvnieku klonu ievešanu un arī tādu pārtiks produktu nonākšanu tirgū, kas ir darināti no pa, dzīvnieku kloniem, taču nebija risināt jautājumu attiecībā uz izsekojamību, uz marķēšanu, kā arī uz klonēto dzīvnieku reproduktīvo materiālu, kas ir jautājumi, kas parlamentam vienmēr ir šķituši svarīgi. Tāpēc es priecājos par to, ka šī uzklausīšana notiek šodien, un komisārs Andri Kaitis, kā arī uh, Latvijas prezidentūras pārstāvis Štālmēster kungs piekrita šodien būt šeit, kopā ar sešiem atzītiem ekspertiem, lai mēs varētu izmantot šo iespēju analizēt dažādus dzīvnieku klonēšanas aspektus lauksaimniecības nolūkiem, strādājot pie šīs leģislatīvās procedūras. Paldies! Tagad uzklausīsim līdzreferentes. Pirmkārt dosim vārdu Moī kundzei, kas pārstāv Agrī komiteju. Un lūdzu ievērojiet jums atvēlēto laiku. Godātie kolēģi, Es pirmkārt eh, vēlos pateikties jums par to, ka esat šodien ieradušies, lai diskutētu par šiem būtiskajiem jautājumiem, kas tik ļoti attiecas uz mums visiem. Dzīvnieku klonēšana ir ļoti delikāts jautājums, un tas ir jārisina ņemot vērā visas iespējamās sekas, eh, ko var radīt klonēšanas tehnoloģija izmantošana produktu. Uh, pārdošanā un arī dzīvnieku audzēšanā, un kā tas varētu ietekmēt mūsu iedzīvotāju labklājību. Šodien mūsu priekšā ir svarīgs uzdevums, jo mēs daļai lemsim, lemsim par mūsu nākotni, par mūsu pārtikas ķēdes nākotni, par mūsu paraduma nākotni un arī par to, kā dzīvos mūsu sabiedrība. Tāpēc es ar nepacietību gaidīšu jūsu komentārus, tomēr es gribu vērst jūsu uzmanību uz pāris aspektiem, kas man šķiet ārkārtīgi būtiski un eh, par kuriem es gribētu būt droši, ka tie ir iekļauti mūsu analīzē. Pirmkārt, Eiropā attiecībā uz šo jautājumu pastāv diezgan liela nevienprātība. To parāda arī tas, ka 11. gadā neizdevās panākt vienošanos par jauniem pārtikas produktiem un arī par uh, pārtikas produktu, kur izcelsme ir klonēta dzīvnieki iekļaušanu. Uh, Komisijai 13. gadā nācās eh, nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, lai rastu risinājumu, un komisijas priekšlikumi šajā jomā ir tādi, ko varētu atbalstīt iesākumā kā pamatu turpmākajam darbam. Analizējot šos normatīvos aktus, es esmu pamanījusi, ka joprojām pastāv daudz zinātnisku neskaidrību ne tikai attiecībā uz dzīvnieku labturību, bet arī uz iespējamām sekām, ko var radīt klonētu pār, klonētas gaļas ēšana cilvēkam. Mūsu zināšanas joprojām ir ļoti ierobežotas, bet pārtiks nekaitīguma aģentūras izvērtējumā es atradu zināmu kritiku, uh, Un analizējot citus pētījumus un ziņojumus, es eh, konstatēju daudzas nepilnības, kurām cēlonis ir zinātniska faktu nēsamība. Nav skaidrības, kādus kritērijus vajadzētu pielietot, izvairoties, izvēloties eh, un grupējot šos dzīvniekus. Un eh, kritērijiem būtu jāatbilst tādiem kritērijiem, kas pastāv arī dabā, Ja mēs runātu par dažādiem selekcijas veidiem, mums vajadzētu ļoti akurāti izvērtēt faktus, analizējot šo priekšlikumu, kā arī gādājot par Eiropas patērētāju aizsardzību. Es gribu norādīt, ka mūsu prioritāšu vidū ir jābūt arī dzīvnieku situācijai, kas arī ir būtnes, kas jūt, un tas ir paredzēts pat Lisabonas līguma 13. pantā. Mums ir jāpanāk saprātīgs līdzsvars, ņemot vērā visus šos aspektus un nepalaižot garām nevienu no šīm dimensijām, jo dzīvnieku labturība ir jāgarantē tādā pašā līmenī kā patērētāja drošība un aizsardzība, un šīm abām lietām ir uh, jātiek skatītām kopīgi. Pirmā tikšanās par šo jautājumu liecina par to, ka likmes ir ļoti augstas, bet es esmu droša, ka mūsu kolēģi un arī līdzreferente ir pārliecināti, ka visi kopā mēs varēsim paveikt šo uzdevumu, kas ir tik ļoti Eiropas iedzīvotāju interesēs. Tāpēc es ar lielu prieku klausīšos ekspertu sakāmajā. Esmu droša, ka viņi sniegs mums daudz noderīgas informācijas. Paldies! Pateicos, un tālāk vārds Zomers kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Arī es vēlos eh, šeit sveikt eh, kolēģus un jo īpaši arī komisāru kungu. Man ir prieks, ka abas komitejas kopā skata šos jautājumus un arī abas līdzreferentes eh, ir radušas labu sadarbības iespēju. Arī es eh, ar nepacietību gaidu šo interesanto uzklausīšanu, un šeit ir daudz kolēģu, kas vēl nav eh, iedziļinājušies šajā jautājumā. Jau 2008. gadā, kas bija iepriekšējais sasaukums, neizdevās panākt vienošanos par eh, klonu tematiku, un tagad atkal mēs runājam par jauno, jaunajiem pārtiks produktiem, un šī tēma atkal ir aktuāla, bet uh, situācija ir sarežģīta, un arī es uzskatu, ka par klonu jautājumiem vajadzētu būt atsevišķam regulējumam. Un uh, ir svarīgi, lai mēs rastu Eiropas regulējumu šim jautājumam, un vismaz agrāk Eiropas parlaments šajā jautājumā bija diezgan vienots. Um, Parlamentam nebija vienprātības par to, vai Eiropā vajadzētu būt klonētiem dzīvniekumiem vai viņu, dzīvniekiem vai viņu pavairošanas materiāliem, bet nav skaidrs, kāda ir pašreizējā sasaukuma nostāja, un ir daudz jautājumu, kas būtu jānoskaidro, piemēram, attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību, ētiku, ir jārunā arī par patērētāju aizsardzību, pārtiks produktu nekaitīgumu, arī par lauksēmnieku interesēm ir jānoskaidro, vai lauksēmniekiem patiešām ir vajadzīgi šie kloni un vai tas kaut kādā veidā veicina viņu konkurētspēju pasaules līmenī, un līdz ar to šovakar ir sagaidām ļoti interesanta uzklausīšana. Un eh, es vēlu mums visiem attiecīgi interesantu pēcpusdienu. Paldies! Pateicos! Tagad es došu vārdu Latvijas Republikas uh, prezidentūras pastāvīgās pārstāvis vietniekam Štalmēsterkungam. Uh, Komitejas priekšsēdētāji Sekirska kungs, Lavijas kungs, Andrikaitis kungs, uh, referenšu kundzes, uh, godātie klātesošie, man patiešām ir prieks šodien būt šeit, šajā kopīgajā komiteja uzklausīšanā par dzīvnieku klonēšanu. Un uh, Protams, man ir prieks arī e, sniegt e, informāciju par to, kāda ir padomas nostāja šajos jautājumos. Kā iepriekšējā runātāja, es arī gribētu sākt ar e, dažiem ievadvārdiem par šo priekšlikumu. Kā jau jūs zināt, Eiropas Savienības klonēšanas jautājuma politikai jau ir ilga vēstura un ir bijušas ilgas starp institūciju diskusijas. Uh, Un um, šis jautājums atgriezās darba kārtībā pēc tam, kad neizdevās panākt vienošanos par jauniem pārtiks produktiem 2011. gadā. Protams, galvenais iemesls, kāpēc šis sarunas izgāzās, bija uh, klonēto dzīvnieku un viņu pēcteču jautājums. Un uh, tolaik tāds līdzsvarots risinājums, kas varētu apmierināt visu pušu ambīcijas, netika atrasts. Tāpēc ir pašreizējais normatīvais priekšlikums, kur ir norādīts, ka um, dzīvnieku Klonētu dzīvnieku izcelsmes produktiem ir vajadzīga pirms tirzniecības atļauja, un mums vajadzētu paturēt prātā, kāpēc komisija ierosināja, lai būtu šāds atsevišķs regulējums par klonētiem dzīvniekiem, proti tas bija šīs diskusijas 2011. gadā, Tāpēc gan šiem līdzleģislatoriem, gan arī komisijai būtu svarīgi atcerēties, kāpēc šī situācija ir tāda, lai izvairītos no pagātnes kļūdām. Uh, Tāpēc es gribētu uzsvērt to, cik svarīga ir sadarbības starp padomi un parlamentu. Mm, runājot par jaunajiem pārtiks produktiem, šīs divas struktūras bija ļoti tuvu tam, lai panāktu vienošanos. Un es gribu uzsvērt, ka jauno pārtiks produktu dokuments uzsver to, cik svarīgi ir, lai Eiropas Savienības tirgo nonākt jauni pārtiks produkti, nodrošinot arī atbilstīgus drošības standārtus. Savukārt, klonēto dzīvnieku regulējums aizliegs klonēto dzīvnieku uh, Eh, ieviešana Eiropas Savienībā un regulēs arī citus saistītos aspektus. Ir svarīgi, lai šis priekšlikums būtu vērsts arī uz dzīvnieku labturību un daudziem ētiskiem aspektiem, kas ir saistīti ar dzīvnieku klonēšanu. Tagad es gribu izskaidrot padomes pieeju šiem jautājumiem, jo ir svarīgi saprast, kā padome redz šo situāciju. Nav nekāds noslēpums, ka padome uzskata, ka klonēto dzīvnieku jautājumu vajadzētu skatīt atsevišķi no jauno pārtiks produktu jautājuma lai radītu atbilstīgu leģislatīvo bāzi Eiropā un Latvijas prezidentūra arī aizstāv šo nostāju. Es vēlos līdz ar to aicināt tik vienu, kurš ir iesaistīts šajās sarunās, paturēt prātā šo aspektu. Mums nevajadzētu palaist garām iespēju vienoties par būtiskiem jaunu pārtiks produktu aspektiem, kā piemēram centralizētu atļauju procedūru, legālo definīciju nanomateriāliem, kā arī panākt vienošanos par dažādiem aspektiem no trešo trešo valstu produktu sakarā. Tas eh, radīs labvēlīgu vidi Eiropas Savienības pārtikas industrijai, vienlaikus ļaujot mums eh, saglabāt mūsu augsta līmeņa drošības standartus. Es vēlētos jūs informēt, ka ir sākusies rūpīga tehniska priekšlikuma izskatīšana padomē, un jūs noteikti zināt, cik delikāts ir klonēšanas jautājums dalību valstīm Es vēlos uzsvērt dažus būtiskākos elementus eh, diskusijās, kas notiek padomē. Tie ir eh, runa, te runa par leģislatīvā instrumenta izvēli, pasākumu aptvērumu, noteikumiem par pārbaudēm, un šeit eh, padomas pieeja ir strādāt pirmkārt pie tādiem risinājumiem, kuriem ir uh, Eh, juridiski saprātīgs pamatojums, kas ir balstīts uz ietekmes izvērtējumiem, kas ir īstenojami, nemaldina patērētājus un atbilst starptautiskajiem tirzniecības pienākumiem. Paturot prātā šos apsvērumus un arī to, cik delikāts ir šis jautājums, mēs esam pārliecināti, ka izdosies panākt uh, līdzsvarot kompromisu, kas ir arī tehniski saprotams un iekļauj gan marķēšanu, gan arī dzi klonēt dzīvnieku izcelsmes produktu izsakojamību. Padomi sekos līdzi parlamenta darbam ar lielu interesi, un es ceru, ka abi lēmēji varēs rast pieņemam risinājumu šajā jautājumā. Paldies! Bardzo dziękuję, panie. Bardzo dziękuję. Paldies! Štālmeisterkungam. Paldies, ka sniedzāt mums padomas nostāju šajā jautājumā. Tagad es gribētu dot vārdu komisāram Andru Kaitis kungam. Un viņš sniegs komisijas pozīciju. Komisār kungs, jums vārds. Dear co-chairmans, honorable Paldies, priekšsādātāja kungs, referenti, līdzreferenti, dāmas un kungi. Esmu pateicīgs jūsu par, par jūsu ielūgumu izskatīt eh, kopīgi ar jums šos divus priekšlikumus attiecībās klonēšana. Kā jūs zinat, 2013. Eh, gadā tika uzsākts šis darbs iepriekšējās eh, komisijas ietvaros. Es sākumā gribētu īsi ieskicēt, kāds ir konteksts šiem abiem priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir uh, direktīvai, lai uh, uz laiku apturētu dzīvnieku klonēšanu. Tur būtu nepieciešams, lai dalība valsts aizliegtu uh, tātad dažādu dzīvnieku, lielo cūku, aitu, kazu un zirgdzims dzīvnieku klonēšana, kas tiek turēta pavērot lauksaimniecības vajadzībām, un lai netiktu izvietot tirgu uh, dzīvnieku klona un uh, to produktu. Otrais priekšlikums ir uh, direktīvai, lai uz laiku apturētu laišanu tirgu dzīvnieku klonu produktiem. Tātad tiktu aizliegts pārtikas mārketings no klonētiem dzīvniekiem vai tiem materiāliem. Pirmais jautājums vairāk skār tieši klonēšanas tehnikas un pašu dzīvnieks, bet otrais eh, priekšlikums vairāk attiec uz pārtiks produktiem no klonētiem dzīvniekiem. Piec gadu periodā komisija uzraudzītu tīri no zinātniskās puses eh, visus šos jautājumus, un tāpat arī jautājums, kas saistīti ar eh, ētiskajiem aspektiem un dzīvnieku labturīgu, un tad pēc tam komisija tad nāktu klajā ar ziņojumu. Priekšsēdētā cienījumie deputāti, tas, ka es uh, uzrunāju uh, vides un uh, sabiedrības drošības veselības komitejas locekļus, tas norāda, cik sarežģīts šis jautājums ir. Es esmu optimistiski noskaņots, ka parlamentam, tā kā tam izdevās jau veiksmīgi noslēgt darbu pie ģenētiski modificētiem organismiem, ka mums būs iespējams arī atrast kopīgu pozīciju attiecībā uz klonēšanu. Mēs jau sākām darbu pie eh, šī jautājuma 2011. gadā, kad strādājām pie jauniem pārtiks produktiem. Ungārijas prezidentūra tur jau veica lielu darbu. Un eh, samierināšanās attiecībā uz jauniem pārtiks produktiem neizdevās. Un komisija attiecīgi pārdomāja šo rezultātu un eh, darba programmā iekļāva jaunas likumdošanas eh, iniciatīvas, un tādējādi rēģējot uz eh, arī komisijas prasījumu, komisija nāk uz klajā ar diviem atsevišķiem priekšlikumiem, ir atdalījusi tagad klonēšanu no jauniem pārtiks produktiem. Un tad par šiem priekšlikumiem mēs arī šodien diskutējam. Es ļoti uzmanīgi esmu tos izvērtējis, aplūkojis, un tagad es uzklausīšu jūsu viedokļus. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es saprotu, ka šis jautājums ir sarežģīts, un parlamentam un tāpat arī komisijai jāņem vērā visi aspekti pārtikas eh, nekaitīgums, ētiskie principi, eh, dzīvnieku labturēšana, drošība, tāpat arī ģenētiskās dažādības ievērošana un arī tādas lietas kā inovācijas un pētījumi. Labu lēmumu pieņemšana nozīmē, ka ir jāizlīdzsvaro visi delikātie jautājumu attiecībā uz principiem un faktiem, tāpēc esmu šeit, lai uzklausītu jūsu viedokļus par visiem šiem aspektiem. Runājot par pārtiks nekaitīgumu, es uzticos EFSAS novērtējumam, un tātad šeit risks nav saskatīts. Runājot par dzīvnieku labturību, šis ir ļoti nopietns jautājums. Dzīvnieki, kas ir iesaistīti klonēšanā, surgātu mātes un paši klonētie dzīvnieki, kloni cieši, tiem tiek radīts ciešanas Tā tad tiek manipulēts ar dzīvniekiem, it kā tie būtu vienkārši kaut kādi priekšmeti. Un ir saprotams, kāpēc cilvēki negatīvi noskaņot pret šādu uh, nostāju. Jau mēs saprotam, ka dzīvniekiem ir ļoti svarīga loma mūsu lauksaimnieciskā darbībā, un ietekmes izvērtējums norāda, ka klonēšana nav viens no inovatīviem uh, ražošanas veidiem, jo tas rada nepamatots neataisnojams ciešanas dzīvniekiem. Tāpat laikā visi mēs zinām, ka dažas trešās valstis tomēr ir izdarījuši citu izvēli, un tāpēc mēs nonākam pie jautājuma par pirmās paudzes nākamo paudžu pēcnācējiem klonētiem dzīvniekiem. Kā jūs zinat, Eiropas Savienība importē uh, spermu no klonētiem pēcnācējiem un izmanto to uh, dzīvnieku apsēklošanai Eiropā. Apsēklotie dzīvnieki, viņiem ir tādi paši turēšanas nosacījumi kā tiem, kas ir uh, apsēklot izmantojot parastus dzīvniekus. Te atkal rodas marķēšanas jautājums. Un es zinu, ka jūs nepiekrītat šai ziņā komisijas viedoklim. Uh, ietekmes novērtējums par klonēšanu aplūko vairākas opcijas, arī pārtiks produktu marķēšanu. Un tas parāda, ka marķēšana pirmās un nākamo pauģu pēcnācējiem ir izmaksu ziņā dārga un sarežģīta, un tāpēc komisija ir nolēmusi neuzlikt šo prasību lauksaimniekiem. Tāpat laikā esam apņēmības pilni izskatīt pilnībā šo jautājumu. Komisijas dienesti jau ir uzsākuši pētījumu par eh, klonēto dzīvnieku un to pēcnācēju produktu marķēšanu. Mēs izvērtēsim tehniskās iespējas un rezultāts, kāda varētu būt šādai marķēšanas schēmai, marķējot eh, klonēto dzīvnieku un to pēcnācēju produktus. Šim priekšlikumam vajadzētu būt gatavam 15. gada oktobrī. Mēs uh, ceram, ka šis pētījums uh, dos uh, vairāk informācijas šajā jautājumā. Priekšsēdātāji, cienījamie deputāti, es gribētu uzklausīt jūsu viedokļus un būtu ļoti labi redzēt visas opcijas mums priekšā, lai mēs visi kopā varētu virzīties uz priekšu. Paldies! Państwa, w ten sposób mamy. Paldies! Līdz ar to mēs noslēdzam mūsu pirmo sesiju, tā tad devām iestāžu pārstāvjiem vārdu, un tagad varam tuliņ ķerties pie mūsu pirmās paneļa diskusijas, un aplūkosim tagad pašus svarīgākos jautājumus agri komitejas kompetences sfērā, kas ir, piemēram, kāda ir šo priekšlikumu ietekme attiecībā uz Eiropas Savienības lauksaimniecības un dzīvnieku turēšanas sektoru, un tāpat arī kāds ietekmē dzīvnieku labturību tagad, vai pirms drīzāk došu vārdu mūsu ekspertiem, mēs uzklausīsim ievadu piezīves no Agri komitejas uh, eh, uh, eh, referenta Mojas kundze. Mojas kundze, varbūt jūs pavisam ātrāk ieskatāt mums šo jautājumu. Agri vorremmo. Paldies. Mēs gribam uzdot jautājumu speciālistiem, pārstāvam lauksaimniecības komiteju. Mēs uzskatām, ka dzīvnieku labklājībai ir liela nozīme, un 13. pantā Lisabonas līgumā arī par to ir runa. Un runājot par klonēšanas tehniku, mēs gribam uzzināt no ekspertiem, kādā mērā dzīvniekiem tiek eh, sagādātas ciešanas, un jautājums mēs ekspertiem attiecīgi arī uzdosim. Bardzo dziękuję. Oddam teraz głos panu Janowi Venenemanovi. Liels paldies, un tagad došu vārdu Jānam Venemankungam. Viņš ir viens no mūsu trīs ekspertiem, kurš izteiksies pirmajā paneļa diskusijā. Un vēlreiz sirsnīgi sveicu mūsu cienījamos ekspertus. Veneman kungs ir Eiropas uh, dzīvnieku audzētāju fóruma direktors. Un viņš ir uh, Vagringenas universitātē apguvis uh, dažādas zinības, un viņam ir liela pieredze lauksaimniecības jautājumos. Viņš ir pārvaldījis vairākus departamentus uh, Nīderlandes lauksaimniecības ministrijā un tāpat ir strādājis arī daž, dažādos uh, amatos uh, privātajā un publiskajā sektorā. Tagad došu vārdu jums, Veneman kungs. Jums tiek dotas uh, desmit minūtes jūsu prezentācijai. Veneman kungs, jums vārds. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, pateicos jums par uzaicinājumu piedalīties šajā ļoti svarīgā sanāksmē. Un uh, no savas puses mums ir liels prieks, ka ir šāda iespēja. Pirms mēs ķeramies pie pašī jautājuma, es gribētu pavisam īsi pastāstīt par uh, mūsu Eiropas uh, fórumu. Un es izmantošu slaidu savā prezentācijā, šobrīd tie skrien par ātru uz ekrāna. Tātad tā ir asociācija dzīvnieku audzēšanas uh, sektorā Eiropā mūsu uh, locekļi privātas organizācijas, vai arī tās ir asociācijas dzīvnieku audzēšanas sektorā daudzas, no tām ir kooperatīvi. Uh, Tātad uh, dzīvnieku audzētāji ir šo asociāciju locekļi, mums ir apmēram 30 dalību organizācijas Eiropā. Mēs nodarbojamies ar visām sugām, nu praktiski ar visām sugām. Tas nozīmē atgramotāju dzīvniekiem, putniem, cūkām, akvakultūru. Tātad saistībā ar klonēšanu mēs tur darbojamies galvenokārt atgramotāju dzīvnieku un cūku jomā, un mūsu uzņēmumi ir iesaistīti audzēšanā un reproduktīvajā darbā. Un gribu uzsvērt, ka klonēšana nav audzēšana, bet tā ir reproducēšana. Bet tas, protams, ietekmē atkal savukārt audzēšanu. Ko dara EFAB mūsu uh, fórums? Mēs aizstāvam savu locekļu intereses uh, Eiropas komisijas parlamenta priekšā, tāpat arī mm, citādām interesētām pusēm stāstam par to. Tāpat arī izgaismojam savus uh, politiskos jautājumus uh, saistībā ar, pieņemsim, tehniskajiem tiesību aktiem, dzīvu klūnēšanu, dzīvnieku veselību un esam iesaistīti tāpat arī pētniecības uh, jomā, tā ka mēs arī izvērtējam, kādas ir pētniecības vajadzības un uh, cenšamies dot kaut kādu ieguldījumu arī apvārsnes 2020 programmai periodam no 14. līdz 15. gadam un arī turpmākos periodos, un mēs tāpat arī stimulējam Eiropas pētniecības eh, darbu. Runāt par klonēšanu. Man ir viens slaids, ļoti vienkāršs. Es dzīvnieku klonēšanas eh, priekšlikumu Tā tad esmu uzrakstījis šeit, un otrs priekšlikums ir tirgus priekšlikums. Tā tad viens ir klonēšanas, otrs uh, tirgus priekšlikums. Klonēšanas priekšlikumu izskaidroja jau komisāra kungs, ir uh, aizliegums veikt uh, dzīvnieku klonēšanu un ir aizniegts importēt uh, uh, klonu embrijus un uh, dzīvnieku klonus. Un es gribu uzsvērt, ka embriju kloni nav tas pats, kas klonāt dzīvnieku embriju, vienkārši lai tas būtu pilnīgi skaidrs. Uh, jo šo lietu varbūt kaut kādā veidā varētu cienījamie deputāti pārprast. Uh, embrija klona ir klona pats sākums, tātad, uh, vai klona embrija ir tātad klona pats sākums, pirmais posms. Nav aizliegts ievest klonētu dzīvnieku sēklu un embrijus, to es gribu norādīt, tātad šāds aizliegums nav, tāpēc tas ir uzskatīts sarkanā krāsā. Kādi tad ir ieguvumi no klonēšanas? Kā jau es teicu, klonēšana ir reproduktīva tehnika, tā nav audzēšanas eh, metode. Tur, notiek arī, tur nenotiek ģenētiskas modifikācijas, tā ir dzīvnieku reproducēšana, esošu dzīvnieku reproducēšana. Ieguvums ir tāds, ka klonēšana var eh, samazināt šos intervālus starp eh, paudzēm, un tas var pātrināt audzēšanas procesu, kas ir ļoti svarīgi cūku audzēšanas sektorā, kur, piemēram, ir šī piramīda struktūra. Ja ir eh, ļoti labi dzīvnieki šīs piramīdas pašā spicē, tad paiet diezgan krietnes laiks pirms eh, šis eh, ģenētiskais materiāls tiek iegūts audzēšanas sektorā, tad ar klonēšanu var pātrināt šo procesu, un svarīgākais ir tas, ka klonēšana mazina to, ka tiek zaudēta ārkārtīgi vērtīgi dzīvnieki. Šajos laikos mēs izmantojam ļoti modernas tehnoloģijas, kā piemēram genoms selekt selekciju, kas nav ģenetiska modifikācija, bet šī genoma selekcija ļauj novērtēt jau tikko dzimuša dzīvnieka ģenētisko vērtību, bet, piemēram, ai, ai, lai novērtētu tātad šo iespējamo ģenētisko materiālu, ja var izmantot klonēšanu, kā es teicu, tas varētu būt ļoti liels ieguvums klonēšanas sektoram. Tātad visam īsi. Komisijas priekšlikums ir, eh, vai šis pieņemums ir, priekšlikums ir pie, pieņemams eh, audzēšanas sektoram. Pirmām kārtām tam ir jābalstās uz riska novērtējumu, ne tikai no EFSAS puses, bet arī citiem. Te ir svarīgi izvērtēt eh, veselības un labklājības argumentus, un jāsaka, ka visas problēmas vēl nav atrisinātas, jo projām pastāv veselības jautājumu attiecībā uz uh, klonembrijiem un arī attiecībā uz uh, dzīvniekiem, kas jau ir dzimuši, ir problēmas, teiksim, tīri dzimšanas, ar dzimšanu saistīts problēmas. Un tieši tāpēc mēs šobrīd saprotam un pieņemam šo aizliegumu klonēšanai. Tāpat arī novērtējam to, ka šis aizliegums ir pagaidu uz laiku, tātad pastāv iespēja atkārtot izvērtēt šo situāciju, teiksim, pēc pieciem gadiem, un es pieņemu, ka zinātnieki varēs eh, lielā mērā atrisināt šīs problēmas. Tāpat esam priecīgi par to, ka nav aizliegums pētniecībai, uzglabāšanai, tāpat arī attiecībā uz eh, medicīniskajām iekārtām. Tātad klonēšana ir atļauts šādos nolūkos. Arī ģenētiskās eh, diversifikācijas nodrošināšanai klonēšana ir atļauts izmantot. Un atkal esmu sarkanā krāsā ierakstījis, ka nav uh, Uh, aizliegti klonēto dzīvnieku reproduktīvie materiāli. Uh, uh, what I already said, when the European Parliament. Tā tad, uh, tad, kad Eiropas padome, komisija, priekšlikums vienā vai citā veidā aizliegtu pavērošanas produktu ieviešanu, tad tas būtu ļoti slikti sektoram. Ne tikai uh, audzēšanas uzņēmumiem, bet arī pašiem audzētājiem un lauksaimniekiem izskaidros šīs problēmas. Tātad pirmkārt radīsies milzīgs administratīvs sloks ne tikai eh, fermeriem un audzētājiem, bet arī iestādēm. Būs izsakojamības problēmas, pastāvēs tirdzniecības problēmas tādām valstīm kā ASV un eh, TTIP nolīgums būs ļoti sarežģīts eh, šajā jomā. Bet, kas ir vēl svarīgāk, ko es gribētu uzsvērt, tas skārtu ietekmētu konkurētspēja Eiropas Savienības lopaudzēšanas sektora tātad konkurēt spēju. Un te es runāju ne tikai par klonēšanu, bet arī citām metodēm, kas varētu attīstīties nākotnē. Šāda veida metodas tiks ierobežotas Eiropas Savienībā, tad mēs zaudējam cīņu ar ASV un iespējams arī citām valstīm Eiropā. Un kad Eiropas Savienība, ja tā vēlas būt inovatīva un tāda mēs gribam būt, tad šāda veida um, tendences, inovācijas nedrīkstētu mūsuprāt ierobežot. Tālāk runāt par šo tirgus priešlikumu. Mūsu viedoklis ir tāds, ka uh, aizliegums neatspoguļo EFSAS uh, viedokli. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums uh, šim sektoram. Bet, kā es teicu, šis aizliegums neatspoguļo EFSAS viedokli. Netiek ierobežot produkti klonēto dzīvnieku pēcnācējiem, arī tirgū, Un tad, kad likumdošanas aktos eh, tiks iekļauts pēcnācēji, tad eh, es domāju atkal, tas varētu būt diezgan negatīvi lopaudzēšanas sektoram, tas būtu diezgan būtisks eh, faktors, un es te neatkārtošu savu iepriekšēju argumentāciju. Tātad mūsu priekšlikums padoms. Direktīvas varbūt nav šobrīd ideāls, un to es saprotu, tas ir kompromiss, bet mums tā šobrīd ir pieņemams Un mēs gribētu dot eh, padomu Eiropas parlamentam, ieteikt parlamentam un padomē, lūdzu, nepadariet eh, šos dokumentus vēl sliktākus, nepadariet vēl stingrākus šos priekšlikumus, eh, tātad komisijas priekšlikuma esošā forma ir pieejam, pie, pieņemama. Tātad pēdējā slaidā ir visa mana informācija, kontaktinformācija, jūs vienmēr varat man atsūtīt ēpastu, e sazināties ar mani, tātad te jūs redzat manu ēpastu e adresi un es vienmēr esmu gatavs atvērts tālākām diskusijām ar deputātiem par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies arī par piedāvāto turpmāko sadarbības turpinājumu. Es ceru, ka mēs arī padziļināsim sadarbību. Nākamais runātājs ir Ksavieris Davids Kopako Geka, priekšredatē vietnieks darba grupā, un viņam tagad būs desmit minūtes iespēja sniegt savu prezentāciju. Uh, Uh, Davida kungs pārstāv arī uh, Francijas organizāciju, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanas un pavairošanas jautājumiem. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Labdien. Es runāšu par kopu koģeku. No vienas puses Tātad mēs saucamies kopa, mēs apvienojam Eiropas lauksēmniekus un koģeka ir lauksaimniecības kooperatīvu savienības pārstāvības organizācija. Mums ir 66 dalību organizācijas, mēs pārstāvam apmēram 12 miljonus lauksaimnieku un 22 tūkstošus kooperatīvu. Un apmēram 300 miljārdu eiro gadā ir apgrozījums, un mēs aizstāvam mūsu dalību organizāciju intereses un mēģinam rast risinājums, kas varētu būt apmierinoši visiem. Pirmais, ar ko es gribētu sākt. Es Esmu arī mazliet apceļojis pasauli un varu pateikt, ka uh, lauksaimnieki Eiropā respektē Eiropas Savienības likumdošanu lauksaimniecībā. Un mēs ievērojam, mēs veicam kontrolis, kas palīdz uh, konstatēt, vai dzīvnieku labturības normas tiek ievērotas vai dzīvnieki ir veselīgi, vai par viņu veselību rūpējas. Un bez dzīvnieku labturības arī nekādi lieli īpaši tehniski sasniegumi nav iespējami. Tāpat zootehnikas jautājumi ir mūsu uzraudzībā, mūsu Un arī šeit var teikt, ka mēs raugāmies, lai lauksamnieciskā ražošana būtu konkurētspējīga un atbilstu tirgus un patērētāju prasībām. Tad vēl Ehm, jāsaka, ka klonēšana ir, tas nav pats galvenais jautājums dzīvnieku audzētājiem Eiropā. Dzīvnieku audzēšanā ir nepieciešama dažādība un mums ir jānodrošina ilgtspējīgas audzēšanas iespējas un jānotur augsts diversifikācijas līmenis. Tāpēc dzīvnieku audzēšanā klonēšana nav galvenais jautājums. Mēs, kā jau jūs dzirdējāt, šobrīd Eiropas Savienības tirgū kloni nav pieprasīti. Tāpat klonēšana saistās ar lielām izmaksām. ASV 20 tūkstoši dolāru iz, tiek iztērēti, lai iegūtu vienu klonētu teļu. Un šeit eh, salīdzinot izmaksas, tīri ekonomisku apsvērumu dēļ var redzēt, ka klonēšana nav konkurētspējīga dzīvnieku audzēšanā lauksaimniecībā. Tāpat arī zema efektivitāte, kā to var izlasīt EFSA 2012. gada uh, ziņojumā. 13 līdz 25 procenti ir efektivitāte. Uh, klonēšanas jomā. Tad tāpat mēs esam atzinuši, ka pētījumi klonēšanas jomā ir jāturpina. Un tam ir trīs iemesli. Pirmais ir labāk jāiepazīst, labāk jāizina mehānismi, kas darbojas klonēšanā, lai varētu audzēt veselīgākus un tādus auglīgākus dzīvniekus. Otrs iemesls ir jāsaglabā konkurēt spēja arī zinātnē un pētījumos. Un trešais - Eiropas zinātnieku ekspertīze ir nepieciešama sevišķi startautiskās diskusijās. Mums ir nepieciešams veidot tādu kompaktu um, ekspertīzes um, pūlu, ko var izmantot Eiropā, lai mēs nebūtu atkarīgi no citiem. Nevajadzētu arī par zemu novērtēt startautiskās tirzniecības prasības. Mēs notiek nepārtraukta ģenētiskā materiāla apmaiņa starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. <clears throat> Mēs importējam uz Eiropas Savienību apmēram 300 tūkstošu tonu lielopu Mums ir nepieciešams nodrošināt godīgu konkurenci, tāpat jāveicina arī klonēšanas sociālā pieņemamība sabiedrībā un jāuzlabo izsekojamība. Mēs domājam, ka regula būtu labāka šajā ziņā, lai regulētu šo, šo jomu labāk nekā direktīva. Un, protams, ir vajadzīgs efektīvs kontrolas mehānisms. Vēl ko gribēju teikt. Eiropā Eh, klonēto dzīvnieku pēcteču izsakojamība ir, to nodrošināt ir daudz grūtāk. Ir nepieciešama tāda vienota centralizēta datu bāze, bet tomēr tas tāpat izraisīs lielas izmaksas un ir ļoti tāds daudz plākšņains jautājums, kā to visu organizēt. Uh, Arī lielopu gadījumā izsekojamība rada lielas izmaksas, un galu galā izmaksas ir jāsadz pašam lauksaimniekam, kā vājākajam ķēdes posmam. Tā kā izmaksas šeit ir viens no būtiskiem uh, aspektiem. Uh, jautājums, vai klonētiem dzīvniekiem ir nepieciešama individuāla elektroniska identificēšana. Jāsaka, tas šobrīd ir pārāk dārgi un ne visi, nebūt ne visi to vēlas. Pēdējais punkts, ko es gribētu izcelt, mēs uzskatām, ka ir ļoti skaidri jānodala klonētie dzīvnieki un viņu pēcnācēji Tāpēc atkal esam prezentējuši EFSA atzinumu. Uzskatām, ka ir jānodrošina, lai šeit tiktu nošķirti klonu pēcnācēji, lai būtu zināms, ka tie ir klonu pēcnācēji, un klonēšana nav um, pārtiks drošības jautājums šajā kontekstā. Un dzīvnieku audzētājiem būtu jāgarantē tas, ka audzēja viņa dzīvnieku, tad audzēšanas um, visā sistēmā nav iesaistīti klonēti dzīvnieki. Bet kā nodrošināt, lai informācija būtu tāda, ko, kurai var uzticēties? Mēs uzskatām, ka Eiropas dzīvnieku audzētājiem klonēšana nav nepieciešama pārtikas eh, ražošanas labā. Teraz oddam głos panu Donaldowi Brumowi. Tagad, paldies. Tagad došu vārdu Donaldam Brūmam, Viņš ir pensionāts profesors, kas nodarbojās ar dzīvnieku labturības jautājumiem Kembridžas universitātē. Viņš ir izstrādājis zinātniskas vērtēšanas metodes un izpētījis daudz dažādu aspektu. Ir vairāk nekā 300 publikāciju. Brūmkungs ir uzstājies daudzās valstīs. Uh, un piedalījies dažādu komisiju darbā gan Lielbritānijā, gan Eiropas padomē. <clears throat> Viņš ir vadījis vai bijis uh, nozīmīgs loceklis daudzās uh, Eiropas uh, komisijās, darba grupās, kas ir veltīts dzīvnieku veselībai. Un Lūdzu, profesor kungs, jums vārds. Mikro. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Uh, heard, an animal... Kā jau jūs dzirdējāt, esmu zinātnieks, kas darbojas dzīvnieku labturības jomā. Es nepārstāvu nevienu organizāciju vai dzīvnieku aizsardzības grupu, taču es esmu bijis iesaistīts EFSA ziņojuma izstrādē. Man ir jāteic, ka dzīvnieku labturība ir uh, zinātnisks jautājums, un um, tas arī ir uh, kaut kas izmērāms, ir pieejama pat uh, pieejama metodika, kā zinātniski mērīt dzīvnieku labturību. Un uh, Šis jautājums ir jāskata atsevišķi no jautājuma par to, vai pareizi ir mainīt dabīgus procesus. Te drīzāk ir jārunā par dzīvnieku veselību, un tas arī ir jautājums, kuram es pievērsīšos. Dzīvnieku klonēšana notiek jau daudzus gadus. Pirmie dzīvnieki tika klonēti 50. gados, zīdītājus pirmoreiz klonēja 1986. gadā Un kā jau ik viens droši vien zina, klonēšana nav tas pats, kas ģenētiskā modificēšana. Tā neietver sevi jaunu ģenētiska materiāla ievietošanu jau esošajā genotipā. Galvenā procedūra, kas tiek izmantota, ir somatisko šūnu kodola pārnese un klonēšanas procedūru sekas mēdz būt dažādas un var tikt negatīvi ietekmēta dzīvnieku labturība. Pirmkārt, māte var negatīvi ietekmēt jaunu materiālu ievietošanu, negatīvi var tikt ievietoti arī šīs mātes pēcteči. Gan šis dzīvnieks ir ļoti jauns, gan arī tā pieaugušā vecumā uh, Tāpat arī var tikt eh, ietekmēti jau vēlāku pauģu pēcteči, mm, kas ir jāskata kopsakarā ar to vidi, kurā viņi eh, attīstās, proti viņiem problēmas var radīt jaunas slimības, un eh, var tikt ietekmēti arī dzīvnieki, kas paši nav klonēti. Uh, bet ir arī pieredze pozitīvām sakām, ko rada klonēšana, piemēram, kad dzīvnieki ir vajadzīgi audzēšanas nolūkiem. Runājot par sakām, ko klonēšana rada pēctečiem, kad dzīvnieks ir klonēts un ir pārvarējis jaunuļa posmu, viņam vajadzētu būt spējīgam sadzīvot ar savu vidi, uh, lai arī varbūt virkne problēmu, un nākamās paudzes, kā liecina pašreizējie pētījumi, nepieredz e, nekādas noteiktas negatīvas sekas. Tas nenozīmē, ka tādu nav, vienkārši šobrīd nav tādu padziļinātu pētījumu par šīm iespējamajām problēmām. Bet, ja tie dzīvnieki, kas ir klonēti, ir tādi, kas intensīvi pavairojas, um, viņiem ir tendence pieredzēt zemāku, sliktāku labturības situāciju nekā tiem, kas pavairojas lēnāk. Uh, un eh, tas būtu pretrunā ar eh, direktīvas 98, 58, EK 20 un 21 pantu. Tā piemēram, ātri augoši, eh, ātri augošas vistas ir sliktākā situācijā nekā tās, kas aug lēnāk, govis biežāk pieredz mastītu, kāju slimības un reproduktīvas slimības, mm, salīdzinot ar tām govīm, kas ražo mazāk piena tās ir tādas vispārīgas sekas. Ja mēs analizējam dzīvniekus, kas mēģina iedzīvoties uh, savā vidē, ja tiek mazināta ģenētiskā daudzveidība, dzīvnieku adaptācija jauniem apstākļiem var tikt apgrūtināta. Piemēram, ja rodas jauna slimība, tad ģenētiskā vienveidība palielina risku, ka cīņa ar jauno slimību varētu būt mazāk efektīva. Vispārīgi runājot, mēs nevēlamies ģenētisko vienveidību, un mans kolēģis no Kopako Geka arī pateica to pašu, un lauksaimniekiem arī šo vajadzētu ņemt vērā. Jaunas slimības šajos gados parādās diezgan bieži, un tās varētu radīt problēmas. Arī vide mainās, piemēram, temperatūra klimata pārmaiņu rezultātā. Uh, un tā rezultātā varētu tikt ietekmēti arī dzīvnieki. Ja izplatās jauna slimība, kurai par cēloni ir samazinātas adaptēšanās spējas, tā varētu skart visus dzīvniekus, nevis tikai tos, kas ir klonēti vai klonēto pēctečus. Nākamais uh, aspekts. Ja klon, vai klonēšanai var būt pozitīvas sekas? Mēs zinām, ka Lauksaimnieciski audzētie dzīvnieki var pieredzēt eh, sliktāku labturības situāciju, piemēram, strauji augošie dzīvnieki var pieredzēt ierobežojumus pārtiks apgādē, jo viņiem var neļaut augt tik ātri. Un var gadīties, ka ar klonēšanu šo situāciju var labot, proti var mazināt audzējumu dzīvnieku skaitu. Uh, Bet, kā jau jūs zināt, šobrīd klonēšanas efektivitāte ir ļoti zema, tāpēc iespējams, ka šis būs nākotnes instruments. Ja mēs runājam par zīdītājiem, un te es runāju par sekām mātēm un pašiem klonētajiem dzīvniekiem, kad notiek somatisko šūnu kodolu pārnese, veidojas embrijs, kuru ievieto suragāt mātē, un daudz embriju neizdzīvo kas pats par sevi nav dzīvnieku labturības pārkāpums, lai arī var negatīvi ietekmēt māti. Tomēr ir jārunā par mātes un pašu klonēto jaunuļu problēmām, proti šī somatisko šūnu kodolu pārnese var radīt uh, placentas anomālijas un arī embriju anomālijas, uh, Piemēram, embrijs var būt ārkārtīgi liels vai placenta var darboties neatbilstīgi, un līdz ar to mātei varētu būt grūti laist šo dzīvnieku pasaulē. Embrija anomālijas arī var radīt negatīvu ietekmi, un tas var pasliktināt dzīvnieku labturību, kā arī radīt ievērojamas sāpes šiem īpaņiem. Uh, Un uh, šī proporcija, kas cieši ir lielāka nekā tā, kas cieši normālas audzēšanas apstākļos, vai šo procedūru varētu uzlabot ar tehnoloģiju palīdzību? Japānā Vatanabe un Nagai ir norādījuši, ka viņu laboratorijā mātei un klonētiem dzīvniekiem nodarītā kaitējuma rādītāji nav uzlabojušies uh, laika posmā no 98. līdz 2007. gadam, līdz ar to ir bijis ilgstošs laiks tehnoloģijām attīstīties, bet nav rasta labāka metoda par somatisko šūnu kodolu pārnesi. Iespējams, ir labākas metodas, bet šobrīd nav pierādīts, ka tās ir labākas. Ja mēs pievēršamies atsevišķām dzīvnieku sugām, tad uh, uh, govi klonēšana ir tā, kas rada lielāku mirstību, daudz embriju iet bojā jau agrīnā stadijā, um, tāpat daudz mirst, kad embrijs jau ir izveidojies, tikai 27% um, visu grūtniecību turpinās. Tāpat, ja mēs runājam par ūdens bifuļiem, tad šī mirstība ir vēl augstāka. Uh, un šis mirstības rādītājs ir daudz augstāks nekā ar parastām audzēšanas metodēm. Un ir arī virkne patoloģija, kas tiek novērotas eh, klonētu dzīvnieku populācijā, un tās ir tādas ievērojamas sekas gan mātē, gan arī klonētajiem dzīvniekiem. Kad eh, dzīvnieki eh, pāraug šo jaunuļu periodu, tad eh, problēmu proporcija mazinās, tomēr ir arī sekas, kas tiek atstātas uz dzīves ilgumu. Ja mēs paraugāmies uz cūku, aitu un kāzu situāciju, tad eh, šo dzīvnieku gadījumā ir nepieciešama, nepieciešams operācijas, līdz ar to uh, procedūra ir daudz uh, ofensīvāka. Uh, um, cūkām, piemēram, ir lielāka embriju mirstība, samazinās dzīves ilgums, aitu gadījumā ir vērojamas anomālijas, tāpat kā govi gadījumā ievērojami samazinās uh, turpināto grūtniecību skaits, arī uh, to jaunuļu skaits, kas uh, izdzīvo līdz uh, atšķiršanas brīdim. Uh, Runājot par putniem, tos šobrīd nav iespējams pilnībā klonēt, taču, kad tiek eh, veikta pavērošanas materiāla šūnu transplantēšana, tur ir panāk, iespējams panākt zināmu rezultātu. Izšķilšanās uh, rādītājs ir 34%, un runājot par zivīm, ir līdzīgas problēmas. Klonēšana šobrīd nav pietiekami izpētīta uh, zivsaimniecības jomā, un zivju klonēšana rāda ievērojamu patoloģiju rādītāju, un līdz ar to zivju klonēšana ir problemātiska. Secinājumi ir tādi, ka Uh, dzīvnieku labturību klonēšana samazina ievērojami, un uh, klonēšana ir izpētīta situācija runājot par zīdītājiem, putniem un uh, audzētām zivīm. Šobrīd nav skaidrs, vai varētu aizstāt uh, somatisko šūnu kodolu pārnes ar kādu citu metodi, un ir arī citas sekas uz dzīvnieku labturību, proti uh, Eh, te runa par ģenētisko daudzveidību, bet eh, negatīvās sekas eh, ievērojami pārsniedz pozitīvos klonēšanas rezultātus. Un, nu, lai arī nav zināma negatīva ietekme uz cilvēkiem, tomēr sabiedrība vienalga raugās ar noraidījumu uz klonēšanu, piemēram, uz gaļu, no klonētiem dzīvniekiem, kas ir uh, turēti uh, ieslodzījumā grūtos apstākļos, un uh, cilvēki nevēlas uh, pirkt šos produktus, jo mm, dzīvnieku labturība nav bijusi pietiekama, līdzīgi kā viņi nevēlas iegādāties uh, uh, roņu izstrādājumus, jo viņi uzskata, ka šie dzīvnieki tikuši nogalināti necilvēcīgos apstākļos. Uh, un arī Pasaules tirzniecības organizācijas rādītāji to liecina un pierāda sasaisti ar šiem cilvēku morāls jautājumiem, un cilvēki arī sagaida, ka klonu izstrādājumi tiks mārķēti. Visu beidzot, šobrīd 2013.0433 dokuments attiecināms uz konkrētiem zīdītājiem, bet 2013.0434 ir attiecināms uz dzīvniekiem, un līdz ar to varētu iekļaut arī citus uh, dzīvnieku veidus, tostarp zīvis. Ņemot vērā zinātniskos pierādījumus par sliktiem labturības apstākļiem, zīdītājiem, zivīm un arī putniem, loģiski šķistu, uh, lai pasākumi attiektos uz visiem uh, fermās audzētajiem dzīvniekiem, tāpēc es nesaprotu, kāpēc daži no tiem tiek izslēgti no aptvēruma. Paldies! Paldies! Pateicamies uh, profesoram par viņa prezentāciju, par šo zinātnisko un fizioloģisko skatījumu kā rezultātā mums radās daudz noderīgas zinātniskas informācijas, un tagad pirmais diskusijas runātājs būs eh, deputāts eh, Grilēda. Es viņam eh, došu noteiktu laiku, kurā izteikties, jo te, tagad mēs uzdosim jautājumu ekspertiem. Tātad pusotra minūte. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ēnu referente sociālistu grupas vārdā par šo tēmu. Man šķiet ļoti interesanta šī uzklausīšana, jo, manuprāt, mums nav pietiekami pilna aina par eh, visu šo aplūkojamo jautājumu. Tātad eh, gan pilsoņiem, gan arī mums trūkst šī kopīgā skatījuma, tāpēc ir jāpārdomā viss šīs koncepcijas. Un bieži vien tās nav īsti labi saprotams vai definēts, un to arī mūsu viesi uh, norādīja. Gribu pateikties runātājiem par viņu paustajām pozīcijām, nostājām, protams, viņi pārstāv atspoguļo ļoti dažādas viedokļus, bet tas bija vēl jau vairāk interesanti. Kā priekšsēdētājs teica, tā vietā, lai uzdot jautājumus, es uh, drīzāk gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Kāda ir jūsu viedokļi, jo Eh, mani satrauc atsauc uz trešo pantu būs priekšlikumos, jo tādā gadījumā tas eh, tiek atstāts dalībvalsts ziņā, tātad nodrošināt to, lai pārtiks produkti, kas iegļūt no klonētiem dzīvniekiem, lai tie netiktu iekļauti tirgū. Tātad tā ir eh, tāda lieta, kas ir jānodrošina uz katras attiecīgās valsts robežām. Vai jūs uzskatat, ka jūs kā zinātnieki, vai jūs kā zinātnieki uzskatat, ka mūsdienās tas ir iespējams uz uh, dalību valstu robežām nospraust kaut kādas kritērijas, lai noteiktu šo atšķirību, vai tas ir fiziski, tehniski iespējams. Paldies. Uh, Ferenc kungs nākošais. Ferāna kungs. Paldies, priekšsādātāji! Pagājušā gada decembrī es jau izteicos par šo jautājumu, par regulējumu attiecībās klonēšanu, kas arī tika pārnāt šajā komitejā, un mēs diezgan daudzi norādījām uz dažādiem trūkumiem, diviem. Pirmkārt, izslēgt klonēto dzīvnieku pēc, pēcnācējus un tāpat arī ierobežot tirzniecību ar tiem, tām valstīm, kuras pieļauj tirzniecību šādiem produktiem un nodrošināt attiecīgi importēto produktu droš, drošību. Man te būtu vairāk jautājumi, jo, manuprāt, daudz, daudziem eiropiešiem tāda ir pirmais jautājums. Kāpēc mēs te debatējam par tēmu, par kur principā ir vienprātīgs noskaņojums šeit mūsu komitejā? Diemžēl es pieņemu, ka es zinu atbildu šo jautājumu, jo vēlreiz ir šī vēlme panākt, lai Eiropas Savienība pieņemtu regulējumu, kurš būtu savietojams ar ASV regulējumu, jo viņi izmanto klonēšanu. Nu, tātad priekšsēdētāja kungs. Vai tas viss nav ar domu, lai sagatavotos transatlantiskā līguma sarunām? Un tas mums atgādina arī iepriekšējos eh, diezgan negatīvos piemērus, piemēram, ar eh, ģenētiski modificētiem organismiem. Un priekšsēdētāja kungs, tas man liek eh, jautāt, vai Eiropas Savienībai ir jāpārstāv un jāaizstāv mūsu pilsoņu intereses vai arī Amerikas karoga intereses. Un Xavier Davids arī izteicās šeit parlamentā, un kā francūzis es gribētu, lai viņš uh, Mm, arī varētu izteikties uh, šādos gadījumos savā dzimtajā valodā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jautājumi vairāk ir maniem ekspertiem un lūdzu nevērsiet jautājumus, neuzdodiet jautājumus priekšsādātājiem. Tagad es dodu vārdu Lazurkungam. Lazūkungam vārds jā, paldies. Jā, mēs esam pilnīgi pret uh, klonēšanu, jo uh, ģenētiskās man manipulācijas un klonēšana uh, tātad uh, rada ciešanas un arī rada uh, šādus uh, klonētus dzīvniekus, un viņiem ir paaugstināta mirstība, dažādu sirds, elpošanas un citu problēmu dēļ, un uh, tiek izmantotas klonēšanas eh, tehnikas, tās nav dabīgas metodas, un eh, tas ietekmē negatīvā veidā dzīvnieku labturību. Eh, tāpat arī varbūt problēmas pie dzimstības, ir dažādi infekciju riski, un Marāk kā 10% ir piedzimst uh, dzīvi dzīvnieku un arī daudz neizdzīvo, un te es gribētu piebilst uh, arī par izmaksām. Izmaksas klonēšanā ir ļoti lielas, būtiskas, un uh, tās nebūtu nav konkurētspējīgas. Tāpēc man ir jautājums ekspertiem ņemot vērā visas šīs problēmas, par kurām mēs esam runājuši, vai nebūtu laiks vienkārši atteikties no šīs uh, nesaprātīgās politikas? Paldies! Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Paldies. Grasas kungs. Broedris, broedri, agapitīši. Paldies. Saka Glēzus kungs. Cienījamie kolēģi. Vies, es domāju, ka. esam aplūkojuši šo jautājumu tikai no finansiālās puses un dimensijas. Tā tad vērtējam, vai tas ir konkurētspējīgs jautājums, vai tas būtu izdevīgi, vai mēs varam vai nevaram ēst uh, produkts, kas iegūt šādā procesā. Un mēs neaplūkojam te galveno jautājumu uh, saikni, attiecības starp uh, cilvēkiem un dabu. Cilvēki nav virs dabas, cilvēki nav kaut kur ārpus dabas vai arī zem dabas. Cilvēki ir dabas sastāvdaļa, un cilvēki, kā dabas radība, nevar noteikt kādus dabas likumus, nevar radīt šādus likumus. Mēs varam izmantot dabas likumus. Bet mēs nevaram radīt jaunus dabas likumus. Ja mēs visu šo jautājumu nevar apskatīt, izvērtēt kopumā, tad uh, mūsu rīcība būs uh, stipri akla. Mēs te varbūt runājam par produktu, par atbilstību vai nē. Un šī iemesla pēc Gribu uzdot jautājumu, ko tad mēs cenšamies panākt ar klonēšanu? Vai tāds ir bijis dabas nolūks? Un tā kā mums Grieķijā nesen bija vēlēšanas, šobrīd Eirogrupā ļoti daudz, pārāk daudz tiek runāts par Grieķiju. Man šķiet, ka ir tāda centiena, nu tā kā klonēt pašu Grieķiju nevis Grieķiju tādu, kā mēs to pazinām, zinājām, bet tiek mēģināts šobrīd klonēt Grieķiju, tātad, lai apturētu mūs no spējas būt neatkarīgiem. Šobrīd uh, notiek centieni, uh, tātad šādi rīkoties. Lūdzu, tātad beidziet šādu Grieķijas klonēšanu. Paldies. Jā, to jūs ļoti labi pateicāt, saka priekšsēdētājs Nīlerkungs, kundze nākošā. Paldies priekšsēdētāji par e, arī ekspertiem paldies. Mēs dzirdējām dažādus viedokļus. Vispirms gribētu jautāt komisijai un komisāram, kad šis pētījums par marķējumu būs pieejams Es gribētu pēc iespējas ātrāk ar to iepazīties un kāda ir eksporta nozīme no trešajām valstīm Eiropas Savienībā. Es šeit runāju par uh, pārtikas produktiem un arī sēklas materiālu. Kāds efekts būs aizliegumiem no mūsu puses? Un man ir arī jautājums Venemaņa kungam. Jūs pieminējāt TTIP un sacījāt, ka radīsies problēmas, ja mēs pieņemsim direktīvu, kāda tā ir iecerēta. Vai jūs arī uh, domājat, ka ģenētisko daudzveidību klonēšana neapdraud. Es pati nodarbojos ar dzīvnieku audzēšanu un morāli ētisku apsvērumu dēļ noraidu klonēšanu. Paldies. Nākamais runātājs. Jā, ähm, ich kann mich ja. Hoislinga kungs, paldies. Es pievienojos kopas kočekas prasībai. Šī tehnoloģija ir lieka Eiropā un audzēšanu Eiropā. No tā aud, dzīvnieku audzēšanā Eiropā nav nekāda labuma. Mums eh, ievērojot dzīvnieku aizsardzības noteikumus, uh, mums nekas cits neatliek, kā aizliegt klonēšanu, jo dzīvnieku veselībai tas par labu nekādā gadījumā nenāk. Un tas loģiski izriet no dzīvnieku aizsardzības normām, proti ja aizliegt klonēšanu, bet uh, īpaša konsekvence nu, nav vērojama. Otrās paudzes dzīvnieku importēšana um, izmaksu dēļ nu, nav iespējama tā, kā to kāds varbūt vēlētos. Pirmais referents arī ļoti skaidri uzsvēra to, ka mēs vēlamies izvairīties no konfliktiem ar ASV TTIP gadījumā. Uh, bet komisijai vajadzētu tomēr būt ļoti piesardzīgai un atzīt, ka arī nav iespējams apzināt pilnībā izmaksas. Ja mēs Eiropā nolemsim, ka mums nav vajadzīga klonēšana, tad arī sekojošajai paudzei marķēšana būs pati par sevi saprotama Tāpēc es gribu vēlreiz pateikt, ka komisijas attieksme nav konsekventa un sākotnēji jau no paša sākuma parlaments ir bijis konsekventāks debatēs par šiem jautājumiem. Paldies, Bovēkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu no sākuma pateikties uh, ekspertiem, kas uh, stāsta ļoti interesantas lietas. Domāju, kā pirmais jautājums, kas rodas. Vai mums šodien ir nepieciešami klonēti dzīvnieki. Vai tas ir audzētā interesēs vai nē? Tam ir jābūt pirmam jautājumam, kādas ir mūsu intereses. Šobrīd pastāv ļoti dažāda ražošana, un mums nav nepieciešami kloni, bet es gribētu saņemt atbildi tomēr šo pirmo jautājumu. Otrām kārtām, ja mums nav nepieciešami tādi, tad kāpēc mēs to darām? Kam tas dod labumu? Trešais jautājums. Vairāki cilvēki jau runāja par šos brīvās tirdzniecības nolīgumu. Es domāju, ka mūsu, no mūsu puses ir nepieciešams lēmums ļoti vienkāršs. Nekāds imports no tām valstīm, kas izmanto klonēšanu. Tātad, lai nebūtu klonēto dzīvnieku, ne māca dzīvnieku, ne to pēcnācēju DNA, un lai tiktu analizēti visi dzīvnieki, kas ienāk no šīm valstīm, lai pārbaudītu, ka neienāk klonēti dzīvnieki, jo šobrīd tas ir pārāk viegli. Tātad marķēšana vai nenotiks marķēšana, nu, vajag ielikt marķieri dzīvnieku DNA. Ceturtais jautājums, arī zinātniskas dabas. Mēs te uh, runājam par slimībām, dažādām uh, anomālijām, bet viena lieta, kas, manuprāt, netika pieminēta un kas ir ļoti būtiska un arī gribētu dzirdēt zinātnieku atzinumu, tiek uh, multiplicēts uh, lielā skaitā, tātad no vienas mācas ņemtais materiāls – Tas nozīmē, ka ļoti intensīvi tiek pielietoti hormoni šim mācas dzīvniekam, un arī tas atkal rada citas eh, veselības dzīvnieku problēmas. Tiek eh, vaināts šis dzīvnieks, eh, no labklājības ziņas tas nav pareizi, tāpēc tas ir jautājums, aspekts, ko netīkstētu aizmirst. Un vēl pēdējais elements, jo es nezinu, pieņemsim, vai šeit analīze ir veikta, kāda ir. Uh, ietekme, piemēram, uz dzīvnieku produktiem, pienu, piemēram, vai tur e, ir kaut kādas atšķirības piena metabolismām saistībā ar šo klonēšanu? Tā tad arī ļoti precīzs jautājums zinātniekiem. Paldies! Paldies! Thank you, President! Paldies! Es esmu šokā par to, ka mums atkal ir jāapspriež uh, dzīvnieku klonēšanu. Patērētāji to nevēlas, lauksaimniekiem tas nav nepieciešams. Un šī klonēšana ir ne tikai ļoti dārga, ir vajadzīgs arī liels dzīvnieku daudzums, lai varētu klonēt. Ir vajadzīgas, eh, vajadzīgi donori, vajadzīgas uh, surogāt mātes vajadzīgs liels klonu daudzums. Un ja mēs paskatāmies eh, atpakaļ vēsturē, varētu uzdot jautājumu doktoram Brūmam. Jau vairākus gadu desmitus notiek nu, šī noņemšanās ar klonēšanu. Uh, Un šajās prezentācijās man ne, nekļuva skaidrs, vai šī tehnika ir uzlabojusies, vai dzīvnieku labturība ir uzlabojusies, vai procedūras ir kļuvušas efektīvākas. Vairāki deputāti ir vēlējušies vismaz uz laiku aizliegt klonēšanu, pat ja aizliegums nebūtu ilgstošs. Vai jūs, kā jūs domājat, vai tuvākā, kas uzlabosies dzīvnieku labturībā saistībā ar klonēšanu. Paldies! Dziękuję. Pan poseł Belda. Panie pośle, bardzo proszę. Nākamais runātājs. Beldera kungs. Paldies, priekšēdētāji. Es runāšu Nīderlandiešu valodā. Mana partija un kristīgās partijas Nīderlandē ētisko iemeslu dēļ neatbalsta klonēšanu. Cilvēks iejaucas dabas procesos, dabas norisēs un e, dzīvnieki, un zinātnieki ir atzinuši, ka dzīvnieku mirstība klonēšanā ir lielāka nekā vidēji parastā veidā audzējot dzīvniekus. ASV un Argentīna uh, arī ir atzinušas, ka klonēšana pie viņiem notiek, bet par apjomiem nav zināms. Vai tiešām tas nav zināms, kāpēc tik pavirši ir attieksme pret klonēšanu, kas var izraisīt ļoti sarežģītas un smagas sekas. Šo, šo jautājumu adresēju komisijai. Paldies, Ajūso kungs, lūdzu. Sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Paldies, priekšādātā Ajūso kundze. Paldies visiem, kas piedāvāja savas prezentācijas. Klonēšana palīdz uzlabot dzīvnieku ģenētiku. Tā ir jauna zinātniska un tehnoloģiska metode. Un EFSA ar pētījumi neliecina, ka būtu kāds apdraudējums patērētāja veselībai, bet ir ētiskas dabas apsvērumi un arī problēmas, kas saistās ar dzīvnieku veselību. Arī par to, par marķēšanas jautājums jau tika pieminēts, klonētiem dzīvniekiem būtu nepieciešams marķējums, protams, bet klonēti dzīvnieki nevar tik, tik tā vienkārši, tos nevar vienkārši atšķirt no uh, parastiem dzīvniekiem, bet uh, kā tad uh, marķēt nākamo dzīvnieku paudzi, ja ir zināms, ka sēklas materiāls tiek importēts. Andriju, Dziękuję, pani poseł. Euh, Paldies, priekšsēdētājs Andriju kungs. Es arī gribētu atteikti, pateikties runātājiem, komisāram un ekspertiem, kas izteicās. Es īpaši neatšķiršos no tiem uh, kolēģiem, kas jau ir izteikušies uh, šodien, uzklausot uh, trīs ekspertus. Ir skaidrs, ka nav pietiekama pārliecinoša argumentu, lai attaisnotu uh, dzīvnieku reproducēšanu, izmantojot klonēs, klonēšanu. Reproduktīvā materiāla izsakojamība, runājot par spermu un uh, um, embrijiem, tas arī viss rada problēmas, un uh, par to jau izteicās kolēģi. Uh, klonā, uh, klonēšana uh, rada problēmas arī dzīvnieku labturības jomā. Un tāpat arī marķēšana, uzklausot to, kas mums tika teikts, arī tas viss uh, ir ļoti tālu vēl no risinājuma. Un uh, man ir viens jautājums. Uh, kas tad šodien attaisno, un gribu uzdot šo jautājumu komisijai, kas tad attaisno to, ka tiek turpināts šie pētījumi un izpēta attiecībās klonēšana, ņemot vērā Eh, tās eh, viedokļa atšķirības, ņemot vērā arī to, ko teica nu pat eksperti. Un Un eh, ņemot vērā arī to, ka principā jūs nesat uh, atzinuši varbūt to, ko jūs vēlētos atzīt attiecībā uz šo klonēšanu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un es varu iedomāties, kā atbildi šeit būtu jāzinātne. Uh, Nākošai ir runātājā, runātājā vārds Sendras kundze. Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem, kas šodien ir izteikušies. Paldies ekspertiem. Ļoti uzmanīgi uzklausīju visu jūs teikto un šķiet, ka zināmā mērā ir apstiprināts kaut kas, bet mums lielākajai daļai cilvēku tomēr rodas jautājums, kāda ir jēga turpināt visu šo diskusiju par klonēšanu un varbūt tas ir tikai centiens mēģināt uzlabot ražošanas izmaksas audzētājiem. Un vai tad šai jautājumā vispār vēl kaut kas cits ir? jo mums nav skaidrs, kāpēc ir nepieciešams debatēt par šo jautājumu un vēl zaudēt un tērēt laiku un uh, sabiedrības līdzekļus, debatēt par to, kas principā ir pilnīgi skaidrs, kas nav nepieciešams uh, pilsoņiem un sabiedrībai. Tāpēc mans jautājums komisijai ir tāds, vai jūs varat atbildēt, kādas intereses tad ir pamatā šai vēlmei turpināt klonēšanu? Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Uh, Grostets kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Uzklausot eh, dažādos ekspertus, kas nu pat izteicās, un viņiem sirsnīgs paldies, man rodas pārdomas, kāpēc notiek šī uzklausīšana, ņemot vērā, ka mums atkal un atkal skaidro un saka, ka klonēšana nedod nekādu pozitīvu ieguldījumu ne dzīvnieku labturības ziņā, tāpat arī lauksaimniecībai kopumā vai vismaz lauksaimniecībai Eiropā tādā formā, kāda mums tā pastāv un kādu mēs to gribam atbalstīt. Mums jau ir notikušas debats par klonēšanu, tas ir noticis jau šeit, parlamentā iepriekš, dažādos fórumos, un mani ļoti pārsteidz tas, ka mēs sistemātiski un regulāri atgriežamies atkal pie šie jautājumi, un kas saka, jā, sabiedrības viedoklis nav pār, tāpat kā attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem, es domāju, ka te ir vēl smagāk. Uh, nekā attiecībā uz uh, ģēmo. Man šķiet, ka sabiedrības viedoklis attiecībā uz klonēšanu ir uh, vēl mazāk uh, gatavs pieņemt un atzīt klonēšanu. Un es domāju, ka pozīcija būs vēl smagāka nekā attiecībā uz ģēmo. Man te ir tādi smagi jautājumi, jo ja komisija tikai visu laiku grūž un prasa, lai mēs atgriežamies pie šīm debatēm, tad arī jābūt kaut kādam iemeslam, pamatojumam, un varbūt tas nevienmēr ir tāds skaidri izteikts, un e, daži kolēģi jau uz to norādīja. Gribu tikai pievienoties viņu paustajām bažām. Bet šīs bažas saistās arī uz embrijiem un uh, sēklas materiālu, kas tiek komercializēts, tiek eksportēts. Tāpat arī par uh, pēcnācējiem, kas tiek audzēti tādās valstīs kā uh, ASV, Brazīlija, Urugvai, Argentīna un citur. Ir 300-500 tūkstoši tonu lielo gaļas, kas ienāk no ASV un Argentīnas, un tās ir valsts, kuras atzīst klonēšanu un nenotiek nekāda izsakojamība, nav šādas izsakojamības sistēmas. Tā tad vai te nepastāv tāda liela liekvārdība attiecībā, liekulība attiecībos patērētājiem? Tā tad man tiešām ir ļoti būtiski jautājumi, un es prasu. Uh, Kāpēc tad mēs pieņemam citu praksi, kura neatbilst mūsu pašu rīcības un darbības kultūrē? Paldies! Bardzo dziękuję. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Visa pasaule atgriežas atpakaļ pie šī jautājuma, atcerēsimies to, un tāpēc arī mums pie tā nāks atgriezties, tāpēc mēs arī to darām. Magines skundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji! Es nu pat tikai ierados, tāpēc es atvainojos tiem, kas jau ir devuši ieguldījumu šajā uzklausīšanā. Vienkārši gribēju uh, pastāstīt par jaunāko īrijā. Ļoti slavens uh, uh, sacensību dalībnieks viņš cieta nelēmas gadījumā 2011. gadījumā, un tagad ir divi klonēti dzīvnieki, divi ērzeļi, kas tagad ir audzēšanas sistēmā, un jāsaka, te ir runa par ļoti slavenu sacensību zirgu. Un te ir runa par lopu audzēšanu. Un tad, kad šis stāsts parādījās īru presē, tad bija tāda liela sajūsma. Uh, un netik daudz bāžas, tāpēc, ka bija liels, eh, nu, tāds atbalsts šim dzīvniekam, un tas bija kļuvis liels panākums eh, sacensībās, tāpēc mans jautājums ir, vai ir iespējami divi dažādi standarti, kāpēc mēs domājam, ka, teiksim, dažās kaut kādās dzīvnieku reprodukcijas jomās, un eh, nebija nekādas sāpes šajā kontroli, konkrētajā gadījumā, jo tik ņemta biopsija un DNS, un, bet nu, šai kontekstā vai varbūt divi dažādi standarti, jo ir ļoti interesanti sabiedrības reakcija šajā gadījumā attiecībā uz šo konkrēto zirgu bija ļoti pozitīva, un tāpat laikā mums ir diezgan būtiskas bāžas attiecībā uz um, klonēšanas izmantošanu pārtiks ražošanai, tātad gribētu šeit dzirdēt uh, ekspertu viedokļus. Dziękuję pani poseł Dornano, bardzo proszę. Merci, euh, monsieur le président. Euh, je remercie les Eh, paldies eh, mūsu ekspertiem, kas izteicās, tā tad eh, saka, ka nav nekāda riska pārtiks produktiem, bet mēs labi zinām, ka šie klonētie dzīvnieki dzīvo mazāk, viņi bieži vien ir kropli un tā tālāk. Mēs esam saņēmuši diezgan pārsteidzošas secinājumus no EFSAS attiecībā tāpat arī uz bisfenolā. Vai ir kāda reāla? Pētījuma attiecībā uz sanitārajiem un pārtiks aspektiem Un uh, mēs zinām, ka informācija, ko esam saņēmuši, vēl nav tāda pilnīgi skaidra. Savi, viens poprosīmē naših ekspertu. Paldies. Es tagad gribētu dot vārdu mūsu ekspertiem sniegt atbildes. Tātad ne vairāk kā 5 minūtes katram viesim. Un pēc tam vēl dosim vārdu Mājas kundzei. Tā, tad lūdzu, aicinu jūs izteikties tādā pašā kārtībā, kā jūs izteicāties. Uh, Thank you for all the questions, dear. Paldies, priekšsēdētā kungs, paldies par visiem jautājumiem. Un pirmkārt, es gribētu uzsvērt uh, sekojošo. Daudz runātāji norādīja, ka viedokļi atšķiras, taču te ir, manuprāt, runa tikai par salīdzinoši nebūtiskiem aspektiem, bet uh, kopumā kolēģiem uh, galvenajās līnijās viedoklis tomēr ir līdzīgs. Es gribētu detalizētāk iedziļināties vairākos aspektos, un viens no tiem ir, vai klonēšana sniedz kādu labumu tautsēmniecībai un uh, dzīvnieku audzēšanas nozarei. Uh, šķiet, ka izmaksas ir lielas un īstermiņā pārāk lielu labumu klonēšana nesniedz, taču ir jāsaprot, ka klonēšana tiek veikta tikai audzēšanas piramīdas augšējos posmos, tā izmaksā daudz, taču, ja jūsu darbs būs sekmīgs, jūs savus līdzekļus atgūsiet. Jā, ir ļoti daudz sarežģījumu, uh, labturības problēma, veselības problēma, tāpēc mēs tagad neaicinam ieviest klonēšanu. Taču no otras puses, okeāna otrā pusē visi nav gluži domi, ja viņi patiešām klonē, pat tad, ja tas izmaksā zināmas līdzekļus, un viņi pamanās gūt ekonomisku labumu no tā. Tas man liek domāt par nākamo jautājumu, proti tirzniecību ar savienotajām valstīm. Daži deputāti jautā, vai ir iespējams izsekot pārtiks produktus un citus izstrādājumus, kuru izcēlesme ir klonēti dzīvnieki, lai šie izstrādājumi nevarētu tikt ievesti Eiropas Savienībā. Te jums vajadzētu uzdot jautājumu komisijai un padomai, taču, manuprāt, tas ir sarežģīti. Arī Okeāna otrā pusē klonu skaits ir ļoti ierobežots. Tie tiek izmantoti tikai pašā audzēšanas piramīdas uh, augšējā posmā. Taču, ja mēs runājam par klona pēctečiem, tad te jau rodas liela problēma, proti aizliegt tādu pārtiks produktu ieviešanu, kas nāk no klona pēctečiem. Manuprāt, tas nav iespējams, jo iedomājieties, uh, ir viens vērsis, un uh, šim vērsim ir daudz pēcnācēju. Viens vērsis uh, var uh, kļūt par priekšstats ļoti daudzām govīm. Iedomāsimies, ka šis piens nonāk piena tvertnēs, ko nodod zemnieki, tad kā mēs varam izsakot šo pārtiku? Līdz ar to klonu pēcnācēju uh, izcelsmes pārtiks produktu izsekojamība var būt sarežģīta, un par to tiks runāts arī sarunās ar ASV. Varbūt jūs jau, jūs jau esat redzējuši USDA izsūtītos dokumentus. Es nezinu, vai viņi grib šajā sadarboties ar Eiropas Savienību, bet viņi noteikti uh, šeit redzēs problēmas. Uh, Tāpat tika uzdots jautājums par to, kāpēc uh, mēs turpinam šī jautājuma pētniecību. Nu, kopumā, ja visa pasaule nolēmtu neklonēt, tad mēs būtu pirmie, kas teiktu, jā, mēs arī neklonēsim, taču mums ir jākonkurē ar visu pasauli un mums jau ir grūti konkurēt ar ASV un Kanādu. Uh, eksportējamās sēklas daudzums, ko viņi eksportē, ir uh, vairāk nekā desmit reižu lielāks nekā tas, ko mēs varam eksportēt no Eiropas Savienības. Un, uh, ja viņiem izdotos izaudzēt klonētu vērsi, kas ir daudz labāks nekā Eiropā, mēs zaudētu šajā konkurencē. Visu beidzot, un te es nonākšu pretrunās ar doktoru Brūmu, uh, ir jāsaprot, ka mēs vairs neaudzējam piena produktu ieguvēju. Jā, līdz 2000 gadam mēs to darījām, vairāk piena, vairāk tauku, vairāk proteīna, bet uh, audzēšana tagad ir mainījusies. Mēs uh, tagad domājam par veselību, par ilgtspēju, par barību. Mēs audzējam govis, kas dzīvo fermās daudz ilgāk. Uh, Un eh, par to mums būs jādomā arī nākotnē, jo apstākļi turpina mainīties, piemēram, klimata pārmaiņas. Tāpēc mums ik pa laikam vajadzēs mainīt mūsu uh, centra punktu dzīvnieku audzēšanā un klonēšanai arī vajadzēs pieskaņoties. Paldies! Pat teicos eksperta kungam un tālāk došu vārdu Dāvida kungam. Paldies! Eh, atvainojiet, Ferona kungs, es gribētu turpināt runāt angliski, jo es pārstāvu Kopako Geka, kas ir eh, Eiropas līmeņa organizācija, un pat neraugoties uz to, ka es lepojos, ka esmu francūzis, angļu valoda ir mūsu darba valoda. Jebkurā gadījumā pāriesim pie tēmas. Agilēras kundze. Uh, Es vēlētos atgriezties pie jūsu piezīmes. Tas ir ļoti būtisks arguments. Un tieši tāpēc mēs gribējām, lai būtu regula, nevis direktīva. Proti, lai viena un tā pati procedūra darbotos visā Eiropā. Tāpat es varētu, kā piemēram, minēt priekšlikumu, par kur šobrīd tiek diskutēts komisijā, tur tiek runāts par zootehnisko regulējumu, un tas aizstās agrāko direktīvu, kura tika īstenota atšķirīgi dažādās dalību valstīs. Un, ja būs jauna likumdošana klonēšanas jomā Eiropā, tad te būtu jābūt regulai, lai izvairītos no atšķirīgām situācijām, jo īpaši izsakojamības jomā. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, es gribētu atgriezties pie Bovē kunga komentāra. Es pilnīgi piekrītu viņa teiktajam. Klonēšana ir jāskata ilgtspējīgas audzēšanas kontekstā. Eiropai joprojām ir iespēja mainīt ASV vai Ķīnas modeli audzēšanas jomā. Ja mēs paraugamies, ko dara ASV, tad eh, viņiem ir divi modeļi, viens ir pienam un otrs ir gaļai. Mums Eiropā pienam ir eh, dažādas sugas, piemēram, skandināvu sarkanās un, eh, vai arī uh, garspalvainās govis. Gaļai mums ir angus, uh, un uh, vairākas uh, lopu sugas, kas nāk no Francijas, no Itālijas. Tāpēc daudzveidība ir ļoti būtiska pašas sugas iekšienē un uh, arī Eiropai kā tādai, un uh, mums ir ļoti svarīgi to ievērot, es tam piekrītu. Uh, Un es domāju, ka arī Eiropas audzētāji labi apzinās, cik ir svarīgi saglabāt šo daudzveidību. Tālāk. Protams, sabiedrība neatbalsta klonēšanu un nav nekādas vajadzības reklamēt pārtiku, kas nāk no kloniem. Eiropas patērētājs to neatbalsta. Taču vienlaikus mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kur tiek importēti ne tikai sēklu un embriju, bet arī pārtikas produkti. Un mums ir jāsaprot, ka bez efektīvas izsakošanas metodikas uz robežām un bez caurskatāmības, ko nodrošina imperta, importētāji, pat ne tikai attiecībā uz uh, klonēto dzīvnieku pēctečiem, bet arī uz dažādiem citiem izstrādājumiem. Tātad atbilstīga situācija ir jānodrošina un ir attiecīgi jānorāda, kā at ka dzīvnieks ir klonēts. Ja tas netiek norādīts, tad nav iespējams šos produktus izsakot. Nu, tie bija mani komentāri par jautājumiem, kurus jūs aktualizējāt. Paldies! Pateicos! Tagad mēs dosim vārdu mūsu ekspertam, profesoram Brūmam. Vārds jums 5 minūtes. Uh, firstly... Paldies! jautājumi bija par to, kāpēc mums vajadzīga klonēšana, bet Venemaņa kungs atbildēja uz to. Tāpat var pateikt, ka viens no iemesliem ir uh, ģenētiski modificētu uh, līniju turpināšana. Tā, tie ir pētījumi un tā tie tiek turpināti. Un, uh, ģenētiski modificēt citu dzīvnieku audzēšanai izmanto klonēšanu. Tad bija jautājums, Hāzenkampas kundze jautāja, vai ir kaut kas uzlabojies metodoloģijā, vai ir uzlabojusies māšu dzīvnieku labturība, vai dzemdības kļuvušas vieglākas un tā tālāk. Jautājums ir ka klonēšana turpinās jau ilgāku laiku, bet metodes 14 jau vai 16 gadus ir īpaši nav mainījušās un problēmas ir tādas pašas kā sākumā. Tā ka ļoti daudz mums vēl ir iespēju lietas uzlabot. Īstermiņā te nekas daudz nenotiek. Runājot par dažādām šķirnēm, klonēšana rada problēmas eh, mātes dzīvniekiem un arī pēcnācējiem. Tas tika konstatēts visās dzīvnieku grupās. Arī eh, zirgi, par zirgiem runāja īru pārstāve. Klonējot zirgus, arī nu, problēmas ir un būs, un pētījumu šeit vēl pietrūkst. Tad bija jautājums, kas tiek darīt citās valstīs un kāpēc. Tiešām citās valstīs cilvēki vai sabiedrība kopumā mazāk satrauc par dzīvnieku labturību, un tāpēc arī ASV un Argentīnā un citās valstīs klonēšana notiek raitāk, jo dzīvnieku labturība netiek pacelta. Uh, kā tāds ļoti būtisks jautājums. Un Tad bija vispārīgs jautājums, vai mēs varam identificēt dzīvniekus. Tas ir izšķirīgs jautājums. Mums ir lielopu tā saucamās pases, mums ir iespējas noteikt izsekojamību, mums ir iespējas uzlabot marķējumu dzīvniekiem, izmantot labāku metodoloģiju, identificējot to DNS. Bet uh, nevar nevar, nevar atļauties prognozēt, ka tas tuvākajā laikā kļūs daudz lētāk nekā tas ir pašlaik. Vai mēs varam identificēt dzīvniekus un klonēto dzīvnieku pēcnācējus, kas ir radušies importētu olšu un importētas spermas eh, rezultātā? Uh, ja dzīvnieki ir reģistrēti un e, reģistrā ir patiesa informācija, tad mēs to varam izmantot tāpat, kā mēs to līdz šim darām saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Bet nav, nevar pateikt, ka ir iespējams absolūti droši identificēt, ka dzīvnieks ir pirmās vai otrās vai trešās paudzes klona pēctecis. Tas atkarīgs, cik daudz un vai mums ir informācija par dzīvnieka vecāku uh, eh, DNS. Un uh, daudz dzīvnieku netiek importēti, tāpat tas attiecās uz sēklu un olšūnām. Uh, ja mums ir iespēja noteikt, no kurienes nāk sēklas materiāls, tad, uh, nu, var izdarīt secinājums, bet kopumā es jāsaka, ja mēs spējam identificēt uh, šādus dzīvniekus, tas nāktu par labu arī klonēšanas reputācijai sabiedrībā. Paldies! Līdz ar to šī atbilžu un jautājumu kārta ir noslēgusies, un tagad došu vēlreiz vārdu Mojas kundzei, referentei. Lūdzu! Es, man ir jautājums profesoram Brūmam, bet mēs varam arī um, ievērot programmu. Ja jūs jautājums ir īsts, tad lūdzu uzdodiet to. Mans jautājums ir pavisam vienkāršs. Secinājumus tad es ar, izdarīšu ar kolēģi Zomeri. Jautājums Brūma kungam. Runājot par dzīvnieku veselību, pētījumi rāda, ka dzīvnieki, sevišķi mātes, Uh, viņi saņem lielu hormonu uh, daudzumu, kas garantē, ka šie hormoni nenonāk mūsu cilvēku organismā, ēdot gaļu. Un kurš garantēs mums, ka šie hormoni nav neie, neiespaidos pēcnācēju biosintēzes procesus, ģenētiskos procesus, ka šeit tiks izjaukts līdzsvars. Gribētu pajautāt, vai arī par šo jautājumu ir kādi pētījumi. Paldies! Lūdzu, Brūma kungs! Paldies! Paldies par jautājumu! Jā, Bovēkungs arī pieminēja hormonu izmantošanu, vai tas iespaido māšu dzīvnieku labturību. Jā, tam var būt negatīvs efekts uz dzīvniekiem mātēm, bet tas, ko jūs jautājat, ir par nākamo paudzi. Ja jūs izmantojat hormonus, uh, nu, ja tie tiek izmantoti, lai ražotu klonus, lai ražotu dzīvniekus, es neredzu šeit nekādas iespējas, ka tam varētu būt kāds efekts uz turpmākajām paudzēm. Vai ka tas varētu ja mēs pārējam pie nākamās paudzes, es neredzu šeit iemeslu, kāpēc šeit varētu būt kādas sekas hormonu lietošanas dēļ. Un runājot par šo ģenētisko nospiedumu, komisijas pārstāvis dzirdēju, ka vairāki jautājumi tika uzdot arī komisijai, un daži eksperti jau atbildēja, bet es arī gribu atbildēt uz vairākiem. Tika teikts, ka komisija ļoti cenšas veicināt klonēšanas izplatīšanos. Es domāju, ka nezvai tā ir. Kom parlaments no mums prasīja, lai mēs ar šo jautājumu nodarbojamies un mēs esam šai prasībai centušies atbilst, arī Eiropas sabiedrība vēlas, lai šis jautājums tiktu skatīts un risināts. Mūsu prasība klonu aizliekšana un pārtikas produktu no kloniem aizliekšana, tad tas ir tas, kas mūs interesē. Mēs runājam par uh, dzīvniekiem, kas ir cēlušies no klonētiem, klonētiem dzīvniekiem. Tātad jautājums, kas mūs interesē, ir, ko mēs darīsim ar nākamo paudzi, ar nākamās paudzes dzīvniekiem. Pētījumi notiek, bet otrs svarīgs aspekts ir tāds, ka mums nav zinātniskas metodes, kā nošķirt pārtiku, gaļu, pienu un tā tālāk kas nāk no iegūt no klonētiem dzīvniekiem, kā atšķirt to no parastiem tradicionāliem pārtiks produktiem. Un līdz ar to šai izsakojamībai tāds raksturs, tā ir tāda uz papīra, izsakojamība uz papīra. Un gribu piedāvāt jums pārdomām arī vēl vienu elementu. Tiek no valstīm, kurās tiek klonēts, tiek importēta gan sēkla, gan olšūnas, un jautājums ir Eiropas lauksainiekiem, kāpēc viņi vēlas e, šī, e, šo materiālu saņemt, tāpēc, ka tas nāk no ļoti kvalitatīviem dzīvniekiem. Ja mēs vēlēsimies aizliegt produkts, eh, produkciju no klonētiem dzīvniekiem, tad tas attieksies arī šo, uz šo kvalitatīvo sēklas materiālu un olšūnām. Es piekrītu tam, ka klonētas olšūnas un klonētas sēkla uh, ļauj vieglāk uh, nu, nodrošināt izsakojamību nekā nākamās paudzes dzīvnieki. Uh, Bet tas ir tāds ļoti plašs, tam, tam var būt ļoti liela ietekme turpmākajos gados. Paldies! Un līdz ar to mēs pārējam e, pie Otrā paneļa diskusijas um, mēs par pāris minūtēm esam atpalikuši no mūsu grafika, bet tagad es ļaušu pārņemt sanāksmes vadību Lavijas kungam. Jāsaka, Irska kungs, tagad mēs sāksim ar mūsu uzklausīšanas otro paneli, kur būs runa ar, par jautājumiem, kas ir jo īpaši svarīgi NV komitejai. Uh, Eh, jo īpaši runājot par zinātniskiem, etiskiem un patērētāju jautājumiem. Es uzreiz došu vārdu Zomērs kundzei, kas ir NV referente, lai viņa varētu teikt ievadvārdu šim diskusiju cēlienam, un pēc tam būs uh, trīs runātāju prezentācijas vārds jums, Zomērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Es ar interesi klausījos eh, iepriekšējā paneļa runātājos, un eh, tā kā es jau ilgstoši pētu šo tematiku, neraugoties uz to, es joprojām dzirdēju daudz interesanta. Un otrais panels ir vairāk vērsts uz NV komitejas darbu, zinātniskie, ētiskie aspekti, kā arī patērētāju perspektīva. Un man ir prieks uh, Eh, par to, ka mums izdevies panākt, ka pie mums ierodas šī vakara referenti. Mums ir patērētājs no EFSA, zinātnes stratēģijas Robinsona kungs, tad uh, Eiropas ētikas eh, grupas pārstāvis, kā jau sākumā teikts, arī ētiskie jautājumi mums ir ārkārtīgi būtiski. Un visu beidzot, bet nemazāk smarīgi, uh, Eiropas patērētāja aizsardzības organizācijas BOIK pārstāve, kas, eh, jo patēr, vidas komitejai ir svarīgi arī patērētāja aizsardzības un pārtiks drošuma jautājumi. Un es ar eh, cerību raugos uz eh, ļoti interesantu otro šīs uzklausīšanas daļu. Paldies! Pateicos! Un tagad došu vārdu Tobinam Robinsonam, kas ir zinātnes stratēģijas un koordinācijas nodaļas vadītājs Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūrā. Jūsu rīcībā ir desmit minūtes, un EFSA pēc Eiropas komisijas e, lūguma nāca klajā ar atzinumu par dzīvnieku klonēšanu un uh, Tas notika 2008. gada un sekoja dokumenti arī 9. un 10. gadā. Robinsons atbild par EFSA zinātniskās stratēģijas īstenošanas uzraudzību, tāpat viņš arī vada zinātnisko komiteju un arī risku prognozēšanas nodaļu, kas atbild par risko apzināšanu pārtikas ķēdē. Vārds jums, Robinsona kungs. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Uh, Labdien! Es vēlētos apkopot darbu, ko veic EFSA dzīvnieku klonēšanas jomā, jo īpaši, runā, jo īpaši vēlos atgādināt par EFSA pārtikas nekaitīguma aģentūras lomu. Tā patiešām ir viens no Eiropas Savienības riska izvērtēšanas instrumentu pamata eh, stūrakmeņiem. Uh, tā sadarbojas ar Eiropas Savienības nacionālajām iestādēm, kā arī citām iesaistītajām pusēm pārtikas un barības ķēdē. EFSA nāk klajā ar neatkarīgām zinātniskām konsultācijām un paziņojumiem par esošajiem un sagaidāmajiem riskiem. Es vēlos atgādināt, ka EFSA ir neatkarīga Eiropas aģentūra, uh, to finansē no Eiropas Savienības budžeta, tomēr tā darbojas nodalīta no Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta un dalību valstīm. EFSA loma šajā konkrētajā jautājumā, eh, nu, EFSA ir saņēmusi virkni jautājumu par pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un labturību, kā arī vīdi attiecībā uz dzīvnieku klonēšanu, un patiešām, kā jau priekšsēdētājs sacīja, EFSA ir sniegusi Eiropas komisijai zinātniskus padomus četras reizes - 2008., 9., 10. un 12. gadā. Un atkal te ir runa par zinātniskiem padomiem atbalstot Eiropas komisijas darbu. 2008. gadā publicētais zinātniskais atzinums nāca klajā pēc Eiropas komisijas pieprasījuma. Uh, Eh, tā pamatā bija sabiedriska apspriešana, ikvienam bija iespēja nākt klajā ar savu pienesumu šajā dokumentā, un tika saņemti 60, eh, vairāk nekā 60 pušu komentāri. Eh, te bija runa par dzīvnieku klonēšanu, un 2008. gadā mūsu rīcībā bija ierobežot dati, līdz ar to mēs varējām runāt tikai par govju un cūku situāciju. Uh, par uh, dzīvnieku labturības situāciju, šo dzīvnieku jaunuļiem, un uh, netika konstatēti uh, problēma jautājumi saistībā ar pārtiku. 2009. gadā komisija lūdza atjaunināt tās iepriekšējo pieprasīto atzinumu, uzsverot veselības un labturības jautājumus, kā arī uh, dzīves ilgumu klonētajiem dzīvniekiem, tāpat arī uh, tika jautāts, vai ir iespējams palielināt pašreizējo informētību par cūkām un govīm, paplašinot aptvērumu arī uz aitām, kazām un vistām. 2008. gada secinājumi tika apstiprināti un uh, tika arī apstiprināts, ka nav iespējams uh, paplašināt aptvērumu uz citām dzīvnieku sugām, jo nepietika datu. 10. un 12. gadā komisija atkal pieprasīja atjauninājumus no EFSA un uh, par tiem pašiem jautājumiem 2010. un 2012. gadā tika pārskatīta pieejamā literatūra par dzīvnieku kloniem un viņu pēcnācējiem. Tāpat arī mēs vērsāmies pie sabiedrības, pēc datiem, ļāvām ikvienam nakt klajā ar savu pienesumu, diskusijas notika arī starp zinātniskajiem ekspertiem, Un 2010. un 2012. gadā mēs vēlreiz apstiprinājām iepriekšējo zinātnisko atzinumu secinājumus. Tālāk, detalizētāk eh, runājot par pārtikas jo, drošuma jomas secinājumiem, no tiem pētījumiem, kas bija mūsu rīcībā, netika konstatēta atšķirība produktos, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem, uh, un, un uh, neklonēto dzīvnieku produktiem, jo īpaši runājot par tauku, skābju sastāvu, vitamīnu, kalcija, ūdens saturu, tie bija precīzi tādi paši kā neklonēto dzīvnieku izcelsmes produktos. Tāpat tika pētīts alerģiskums, un arī tur netika rastas atšķirības starp pienu un gaļu, kas nāca no klonētiem un no neklonētiem dzīvniekiem. Uh, Tomēr mēs vērsām uzmanību uz to, ka nav ilgtermiņa toksiskuma pētījumi, iespējams tāpēc, ka nav pamata veidot šādus pētījumus. Runājot par veselības un labturības jomu, mēs vērsām uzmanību uz joprojām neatrisinātajiem problēmu jautājumiem, un turpmākie runātāji runās par to detalizētāk nekā es. Tomēr pirmkārt bija jārunā par uh, nāves uh, gadījumu proporcijas uh, lielumu, un te runa gan par fetālo, gan pēcdzimšanas, gan jaunuļu posmu. Tāpat arī bija runa par nepietiekamu šūnu pārprogrammēšanu un epiģenētiskām problēmām. Un šie problēma jautājumi neskāra to dzīvnieku pēcnācējus, kas radās tradicionālās audzēšanas rezultātā, un tāda bija situācija 2012. gadā. Runājot par klonēšanas efektivitāti, jūs jau šodien dzirdējāt šo informāciju no citiem runātājiem, pētniecība uzlabojas, tomēr nav ievērojamu uzlabojumu kopējā klonēšanas efektivitātē. Govju gadījumā veiksmīgo klonēšanas gadījumu proporcija zinātniskajā literatūrā svārstās no 6 līdz 15 procentiem, salīdzinoši ar mākslīgās apaugļošanas rādītāju 45 līdz 60 procentiem. Cūku gadījumā zinātniskās literatūras uh, sniegtie dati uh, liecina par 6% veiksmīgas klonēšanas rādītājiem. Visu beidzot runājot par vīdi un vīdes riskiem. Visos četros mūsu veiktajos izvērtējumos netika konstatēti riski ģenētiskajai daudzveidībai vai vīdes daudzveidīgumam. Un e, vēlos uzsvērt, ka tātad bija pieejami ierobežoti dati, bet nekas neliecināja, ka varētu uh, no šiem klonētajiem dzīvniekiem rasties kādi jauni vidas apdraudējumi salīdzinājumā ar tradicionālo dzīvnieku audzēšanu. Mūsu rīcībā esošā informācija neliecināja, ka šādi riski varētu rasties. Un ar to es arī savu prezentāciju beigšu. Paldies! Tagad mēs varam pāriet pie nākamā runāt runātāja, kas ir profesors Pērs Pigdomeneks Rosels, kurš pārstāv Eiropas e zinātnes ētikas un jauno tehnoloģiju grupu, un viņš sniegs desmit minūšu prezentāciju, kurā iepazīstinās mūs ar šīs grupas viedokli. Paldies! Šī Mana grupa 2007. gadā saņēma lūgumu no Eiropas komisijas izstrādāt atzinumu par ētiskajiem aspektiem dzīvnieku klonēšanā tieši pārtikas ražošanai. Šis pētījums ir ticis publiskots un es neatsaukšos uz publicēto tekstu un Eiropas komisijas lūgums bija uh, uzklausīt ekspertus. Mēs mēģinājām savest kopā cilvēkus no dažādām zinātnes nozarēm, tāpat arī lauksaimniekus, dzīvnieku audzētājus, lop un ievākt informāciju no dažādām pusēm. Tāpat vei, iz, īstenojām arī tā saucamo sabiedrisko uzklausīšanu, saņēmām vairāk nekā 300 atbilžu, atbilžu organizējām apaļo galdu Briselē, iesaistot dažādu pušu pārstāvjus un dažādu viedokļu aizstāvjus. Un izstrādājām atzinumu, kurā centam, centāmies apkopot uh, pozīcijas un sniegt konsultācijas arī Eiropas komisijai un atspoguļojām galvenās ētiskās problēmas. Ja mēs eh, mēģinām identificēt ētiskās problēmas vai sarežģījumus, tad varam četrās grupās iedalīt šīs problēmas. Viena no grupām ir paši klonētie dzīvnieki un viņu pēcnācēji. Mēs konstatējām, ka, kā mēs jau dzirdējām šodien, ka daži cilvēki raizējās par to, ka dzīvnieki tiek izmantoti vienkārši cilvēku interesēs, ka netiek ievērotas dzīvnieku tiesības un netiek nodrošināti labi apstākļi, labturība dzīvniekiem un tiek nelabvēlīgi ietekmēta viņu veselība. Tas rada bažas cilvēkiem un tas skar arī pārtikas drošību un pārtikas um, apgādes drošību, bet sevišķi pārtikas drošību. Tāpat mums stāstīja par to, ka cilvēki tiek izmantoti uh, vai ka draud, pastāv draud, ka ja jau mēs tik viegli klonējam dzīvniekus, tad varam pāriet arī pie cilvēku klonēšanas vai klonēšanas izmantošanas eksperimentos ar cilvēkiem. Par ģenētisko dažādību vai daudzveidību. Arī šeit mēs dzirdējām pārdomas par šķirņu daudzveidības nodrošināšanu, par ilgtspējību, par vides piesārņojumu. Tātad, ka tie visi ir draudi, ko izraisa arī klonēšana, un ka tas nelabvēlīgi var ietekmēt sabiedrību. Proti, visi šie jautājumi tomēr nelabvēlīgi ietekmē eh, klonēšanas reputāciju sabiedrības acīs. Tāpat mums lūdza sniegt atbildes vai piedāvāts uh, ideju impulsus, kā uz visām šīm problēmām reaģēt, gan vietējā līmenī, gan globāli. Tas tiek skarts arī intelektuālā īpašuma jautājums, arī kultūras jautājumu, kas saistās ar lauksaimniecības tradīcijām. Un var redzēt, ka dzīvnieku klonēšana skar ļoti daudz dažādu aspektu. Un mēs uzskatījām, ka tātad vislielākās bažas ir par pārtiks drošību, par dzīvnieku labturību, par dažādību un viedokli, kas ir dominējoši sabiedrībā. Un tad mēs sev jautājām, nu, kāpēc vispār šāds, šādas tehnoloģijas vajadzētu izmantot? Un uh, runājot par intelektuālo īpašumu, protams, runa nav par patentētiem dzīvniekiem, bet gan par patentētām tehnoloģijām, kuras var pārdot tirgu un gūt kādus ekonomiskus panākumus. Bet tas varbūt nav pats nozīmīgākais jautājums šeit. Tad, kā es jau teicu, runāju par pārtikas drošību, mēs esam saņēmuši arī atbildi no Amerikas atbildīgās iestādes par uh, pārtikas un zāļu drošību. Un tas ir atspoguļots arī EFSAS atzinumā. Uh, Un šeit var redzēt tādu pār, nepārklāšanos, bet atbilstību. Klonētie, saka, klonētie dzīvnieki nenonāks tirgū, jo tas ir dārgi, bet runājot par viņu pēcnācējiem, visos ziņojumos, ko mēs saņēmām, ir atzīts, ka no šiem dzīvniekiem nekādi draudi pārtikas drošībai nerodas. Un ir skaidrs, ka Uh, pamatotas ir bažas par dzīvnieku labturību, kas, var, kas ir apdraudēta. Uh, Eiropā cilvēki domā atšķirīgi nekā citās valstīs, piemēram, ASV, bet ir skaidrs, ka um, ir virkni jautājumu, kas vēl nav atrisināti tieši tehnoloģiskā līmenī. Runājot par daudzveidību, arī esam saņēmuši informāciju par to, ka ģenētiskā um, daudzveidība vai diversifikācija tiek apdraudēta, dažādība samazinās, turklāt tā var samazināties vēl straujāk nekā līdz šim. Pirms mēneša nomira Amerikā būlis, kuram bija pusmiljons pēcnācēju. Un tas arī ir piemērs, ka um, dažādība šķirņu radīšanā jau šobrīd um, ir tāda diezgan ierobežota. Un dažos gadījumos klonēšanu var izmantot, lai pasargātu vai saglabātu sugas un šķirnes, kurām draud iznīcība. Tas arī jāatzīst. Un pēdējais - sociālā um, akceptance un uh, sabiedrības uzskati. Tos mēs atspoguļojām un ievācām arī datus no Eirobarometra. Un 2008. gadā šī informācija arī tika publiskota, un kopumā varu teikt, ka runājot tieši par dzīvnieku labturību, mēs secinājām, ka ir vajadzīgs pamatojums, vai klonēšana ir vajadzīga pārtiks drošības nodrošināšanai. Tas ir samērīguma jautājums, un tas jāskata kopā ar uh, sabiedrības viedokļa attīstību. Tāpat mēs apspriedām arī marķēšanas jautājumu. Un te ir dažādas tehniska rakstura grūtības. Mums jautāja, nu kā var uh, marķēt pienu, kas varbūt ir sajaukts, nu, kas nāk no daudziem un dažādiem dzīvniekiem, un komisija lūdza mūs noskaidrot, vai tas vispār ir īstenojams. Es nedomāju, ka DNS tehnoloģija palīdzēs atrisināt visus šos jautājumus. Varbūt kāda ļoti īpaši advancēta, ļoti supermoderna tehnoloģija to spēs bet pašlaik to nevar apgalvot. Paldies! You, and... Paldies! Un tagad došu vārdu Kamilai Perinai. Viņa pārstāv BUC, Eiropas patērētāju organizāciju, un atbild par pārtikas politiku. Lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Paldies, priekšstādātāji dāmas un kungi! Šajā uzklausīšanā esam dzirdējuši jau daudz un dažādas aspekts par klonēšanu, un nākamajās desmit minūtēs pastāstīšu, kāds ir patērētāju asociācijas skatījums uz uh, šo tēmu. Izlaidīšu pirmo slaidu, tātad ir aprakstīta mūsu organizācija, un es ķeršos uzreiz klāt pie Eiropiešu attieksmes uh, pret klonēšanu. Iepriekšēji runātāji jau norādīja, Ir divi Eirobarometra pētījumi notikuši, aptaujas 2008. un 2010. gadā, un abās aptaujās ir konstatēts, ka Eiropas Savienības patērētāji ļoti negatīvi ir noskaņoti pret klonēšanas izmantošanu pārtiks ķēdē, un es šeit runāju par pārtiks ķēdi. 84% respondentu bija satraukti par ilgtermiņa ietekmi uz dabu klonēšanas gadījumos, 67% procenti 2010. gadā uzskatīja, ka klonēšana ir pilnīgi nepieņemama pārtiks ražošanai, un tas bija 58% tikai 2008. gadā. 2 trešdaļas eiropiešu piekrīt, ka uz ētiskiem pamatiem būtu jānoraida klonēšana, un 83% teica, ka viņi uh, gribētu, lai uh, pārtiks produktu, kas iegūtu no klonēt dzīvnieku pēcnācējiem, lai tur būtu atbilstoši marķēti. Arī ASV patērētāji ir līdzīgi noskaņot attiecībā uz klonētu dzīvnieku izmantošanu pārtiks ķēdē. Arī pārtiks aptā, aptājas norāda, ka 53% amerikāņi nelabprāt eh, pērka eh, pienu, gaļu un citus eh, produktus, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem, pat ja viņu pārtiks aģentūra uzskata, ka šie produkti ir droši. Un Viņi tāpat grib arī, lai notiktu šo produktu marķēšana, un tāpat arī viņi ir bauduši ētisks dabas uh, apsvērums, attiecībā uz pārtiks eh, produktu eh, klonēšanu. Tātad ļoti daudz iebilst principā par to. Tātad, eh, raugoties globāli, cik plaši ir šī dzīvnieku klonēšana, tātad Uh, līdz 2020. gadam nav nekāda plāna vai apsvēruma, ka to varētu izmantot Eiropas Savienībā. Komerciāla klonēšana īpaši koncentrēta notiek ASV, Kanādā, Argentīnā, tāpat zināma darbība notiek citās valstīs, kā piemēram Jaunzelanda, Austrālija, Čīle, Ķīna, Paragvaja un citas. Klonēšana, kā mēs zinām, galvenokārt tiek izmantot uh, lielopiem un uh, pienlopiem, to izmanto arī cūkām, bet daudz mazākā mērā esam dzirdējuši pa zināmām darbībām ASV, arī Ķīnā, iespējams tāpat Jaunzelandē, un tāpat uh, kāzu un aitu klonēšana vēl nenotiek nekādos īpaši lielos apmēros. Kā ir ar šiem izsakojamības aspektiem? Lielākā daļa trešo valstu neregulē pārtiks produktus, kas iegūt no kloniem ar nelieliem izņēmumiem Kanādu, jo Kanāda uzskata, ka eh, šie klonu un klonēto dzīvnieku piesnācēju produkti ir eh, jaunie pārtiks produkti un tur nepieciešama pirms tirgus izvērtēšana. Ir tāpat arī citas trešās valsts, kā piemēram Austrālija, kurām ir um, tāds brīvprātīgs eh, moratorijas un netiek uh, pieļaut šādu produktu nokļuvu pārtiks ķēmā ķēdē. Trešās valsts principā nenodala klonētus un uh, konvencionāli audzēts dzīvnieks, bet Jaunzelandē, piemēram, ir monitorijas attiecībā uz reģistrācijas un marķēšanas sistēmu klonētiem dzīvniekiem un nolūks ir, uh, tāpēc, ka ir šādas prasības no ārvalstu tirgiem. Tāpat arī ir dažās, dažādas iniciatīvas eh, Kanādā, Brazīlijā un ASV, kur daži uzņēmumi uztur klonēto dzīvnieku reģistrus. Runājot par eh, reproduktīvā materiālu izsakojamību, tātad ne tikai klonētiem dzīvniekiem, kā jūs zinat, Eiropas Savienībā notiek individuāla sēklas un embriju identifikācija, bet nav tādas legālas prasības identificēt, no, eh, vai šis materiāls nāk no klonēta donora. Tāpat arī vienošanās privātajā sektorā, piemēram, ASV un Kanādā, kas ļauj izmantot identificētu klonu reproduktīvo materiālu. Un visbeidzot, runājot par dzīvu dzīvnieku izsakojamību, Eiropas Savienībā ir visattīcīstākās sistēmas šai ziņā. Mums ir individuāla izsakojamība lielopiem, kazām, aitām, un cūks ir izsakojams balstoties uz lielā ganāmpulka pamatiem. Izsekojamība tik tiešām jāsaka nav īpaši attīstīta un izstrādāta citām dzīvnieku sugām. Šajā tabulā varbūt jūs to nevarat labi saskatīt, bet uh, tā ir izņemta no ASV lauksaimniecības departamenta dokumentiem. Un principā tur ir atspoguļots tas, ka visas gaļas un piena sugas, eh, principā tur ir jau nosprauts prasības attiecībā uz izsakojumību. Nožēlojam, tas nekādā veidā neatspoguļojas eh, komisijas priekšlikumā, 2013. gada priekšlikumā. Tātad pārtiks produkti no klonātiem dzīvniekiem eh, tiek uzskatīti par jauniem produktiem. Un situācija pilnīgi nav pieņemama patērētājiem šai ziņā. Pirms eh, vairākiem gadiem, eh, apvienotā karalistē 2010. gadā, eh, tika konstatēts, ka pārtika, piens un citi produkti, tātad no klonētiem dzīvniekiem, tika ienākuši pārtiks ķēdē. Kaut gan tur nebija nekā nelegāla, bet tas bija šokējoši britu patērētājiem konstatēt, ka neviens nevarēja pateikt, cik lielā mērā viņi jau ēda tātad klonu pēcnācēju produktus. Tāpēc mums ir jābūt reāliem Un tāpat kā šajā um, mazajā karikatūrā uz šī slaida, tas varbūt būtu pārspīlēt teikt, ka kloni jau ir visur tirgu un ka patērētāji jau ēda klonu pēcnācēju uh, produktus katru dienu pusdienās. Mēs zinām, ka klonēšana ir jauna metode un uh, veiksmes šis procents ir uh, ļoti neliels, un ja mēs vēlamies, tad mums vēl ir laiks veikt regulēšanu attiecībā uz klonētu dzīvnieku produktu izmantošanu pārtiks ķēdē, un uh, Komisijai ir jāizmanto savu iespēju, pretējā gadījumā sabiedrība nebūs pietiekami izglītot šajā jautājumā. Un uh, mēs uh, saprotam, ka klonātie dzīvnieki un to pēcnācēji principā ir nevis uh, pārtiks ražošanai, bet lopu apjomu palielināšanai. Tāpat konstatējam, saprotam, ka ir zinām tirzniecības aspekti, kā jau jebkuram regulējumam. Eiropas Savienībā neiedziļināšos detaļās ciparos, cipari nāk no komisijas ietekmes novērtējuma, bet eh, lieta ir tāda, ka Eiropas Savienības mar, uh, tirgus vēl nav uh, eh, piesātināts ar uh, klonēto dzīvnieku un to pēcnācēju pārtiks produktiem, tātad mums ir iespējas vēl veikt regulāciju. Komisijas uh, priekšlikums, uh, un to mēs atbalstam, aiz, aicina aizliegt uh, klonēšanu un dzīvu klonu ievešanu Eiropas Savienības tirgū, bet kāpēc tur nav nekas par reproduktīvā materiāla ievešanu no klonētiem dzīvniekiem? Un tad rodas jautājumi, vai tās bāžas, ko ir paudušas Eiropas Savienības tirzniecības partneri, vai tam ir bijis kaut kāda ietekma uz galīgo lēmumu, ko pieņem komisija savā priekšlikumā. Esmu šeit izkapējusi izteikums no ASV, Argentīnas, Brazīlijas, Paragvajas un Jaunzelandes, kur uh, ir skaidrs signāls tiek dots Eiropas Savienībai, ka šīs nosauktās valstis ļoti cieši sekos diskusijām Eiropas Savienībā un vēlas, lai jebkāds uh, Eiropas Savienības regulējums attiektos tikai uz zinātnisko darbību. Un jāņem vērā arī sarunas, kas notiek uh, šobrīd par Kanā, ar Kanādu un tāpat arī ASV TTIP. Un jāņem vērā, protams, arī jāstāsta, kāds būs šīs tirdzniecības apsvērumu kā tas ietekmēs TTIP līgumu. Tā tad galvenais ir, lai patērētājs būtu informēts un varētu palstoties uz informāciju, pieņemt savus lēmumus. Minimāli mēs gribētu, lai tiktu aizliegta dzīvnieku klonēšana Eiropas Savienībā pārtiks ražošanai, lai tiktu aizliegta klonēt dzīvnieku ievešana pārtiks ražošanai. Tas jau ir iekļauts Eiropas Savienības komisijas priekšlikumā, un tas ir labi, bet neesam apmierināti vēl ar visu. Ir nepieciešama izsakojamības sistēma, klonāt dzīvnieku sēklas un embriju izsakojamībai, un jāparedz arī marķēšanas eh, prasības un nosacījumi uz eh, klonāt dzīvnieku pēcnācējiem. Nu, principā jau tas ir tas, par ko tika panākt vienošanās pirms diviem gadiem, un mēs uh, uzskatām, ka tika palaist garām tur liela iespēja. Protams, mēs gribētu, lai visi pārtiks produkti no klonēt dzīvnieku pēcnācējiem tiktu skaidri marķēti, bet saprotam, ka par to šobrīd notiek pētījums, bet vismaz būtu jāpanāk uh, klonēt dzīvnieku pēcnācēju gaļas produktu uh, marķēšana. Un visbeidzot, kas ir svarīgi, spiediens no, AS, no Eiropas Savienības strateģiskiem partneriem nedrīkst liekt Eh, pieņemt noteikumus attiecībās klonēšanu, kas atbilst pilsoņu prasībām. 2011. gadā eh, bija saņemta informācija, ka marķēšanas prasības attiecībā uz klonētu dzīvnieku pēcnācējiem varētu būt saskaņots ar PTO un ka varētu būt eh, GATT noteikumiem un visbeidzot par TTIP sarunām Mēs uzskatām, ka TTIP varētu būt uh, iespēja Eiropas Savienībai un ASV pieņemt noteikums attiecībā uz uh, klonēšanu, kas atbilst patērētāju interesēm. Esmu jau iepriekš dzirdējis, ka patērētājiem jā, ir īpaši attieksme uz precīm klonēšanas tehnoloģijām, bet kopā ar ASV pusi mēs esam izstrādājuši rezolūciju um, TACD ietvaros. Tas ir transatlantiskais patērētā dialogs, un uh, tas nozīmē, ka patērētājiem abās Atlantijas pusēs uh, ir ļoti līdzīgas prasības, tā ka paldies, ka devāt man šo iespēju mm, paust patērētāju viedokļu šajā uzklausīšanā, un uh, es ceru, ka mums būs tālāk auglīgas diskusijas. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad būs jautājumu un atbilžu kārta. Līzes kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji! Paldies referentiem! Man ir trīs lietas, uz kurām gribu atsaukties no šī otrā paneļa. Pirmais - tirniecības partneru jautājums. Es var, to varu apstiprināt komisijas eh, sanāksmē, kurā tika apspriesti abi priekšlikumi. Komisārs Borgs ieradās ar tādu ambiciozu priekšlikumu, bet citi komisāri viņu aizskavēja, izmantojot argumentu, ka TTIP varētu tikt apdraudēts. Es atbalstu TTIP, bet komisijai tomēr ir jāpasaka arī, ka Mēs nevaram paskaidrot saviem vēlētājiem vai iedzīvotājiem Eiropā, ka mēs vispār nevaram nākt klāt ar likumdošanas, nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, jo tas var nepatikt amerikāņiem. Bet šķiet, ka tieši tā šajā gadījumā ir noticis. Uh, un parlamentam nevajadzētu to akceptēt, bet gan šo priekšlikumu uzlabot. Otrs - grūtības, ko rada marķēšana. Tas nav vienkārši, protams, bet pirmkārt par cilvēku ģenētiku es rakstīju savu disertāciju un tagad piedalos darbā ar, par in vitro diagnostiku. Un ģenētiskās diagnostikas speciālistiem es jautāju, ja mēs pieņemam lēmumu, ka gaļa, kas nāk no klonētu dzīvnieku pēcnācējiem, ka tai ir jāsaņem marķējums, vai jūs varētu mums piedāvāt testu? Un viņi uzskata, ka ir vajadzīgi pāris mēnešu laika, lai šādu testu izstrādātu. Tas nozīmē, ka pārtikas produkti kam arī noteikti ir kaut kāds DNS, tas ļauj izsekot, no kāda, no kurienes šis pārtiks produkts nāk. Un pasaulē ir nedaudz tūkstošu uh, pavairojamo dzīvnieku, To nemaz nav tik daudz. Mēs jau dzirdējām piemēru par būli, kam ir pusmiljons pēcnācēju. Un tas būtu ļoti savādi, ja es kaut kur pirktu sēklu vai embrijus par ļoti dārgu cenu, jo pārdevējs man teiktu, tas ir ļoti labas kvalitātes materiāls, vecāks bija ļoti augsts kvalitātes dzīvnieks, bet es nezinu, no kurienes īsti tas nāk. Ja, es, ja man jāmaksā liela nauda par labu ģenētisku materiālu, tad taču man ir jāspēj pārbaudīt, vai tas tiešām ir no šī ļoti kvalitatīvā vaislas dzīvnieka vai tas ir vienkārši bijis kāds ierindas būlis. Neviens, neviens man nevarētu iestāstīt, ka, ka nav iespējama šī izsekojamība. Mums ir marķējuma noteikumi, kas ir stājušies spēkā attiecībā uz svaigo gaļu. Tas attiec ne tikai uz lielopu gaļu, bet arī putnu un cūku gaļu. Ir vajadzīga informācija, šeit nepietiek ar DNS testu, un ja mēs šo informāciju varam saņemt, tad varam, protams, noteikti saņemt arī informāciju par ģenētisk, ģenētisko informāciju par dzīvniekiem. Un trešais punkts. Paldies par šo ētisko dimensiju, kas tika piedāvāta vienā no prezentācijām. To arī nevajadzētu aizmirst, jo labāk, jo perfektāk izdodas klonēt, klonēt dzīvniekus, jo vieglāk šis jautājums tā kā tiks piesaistīts pētījumiem cilvēku, ar cilvēkiem. Un mēs esam, tur esam. Uh, dzirdējuši, ka klonēšana uz cilvēkiem neatiec, jo, kā mēs jau dzirdējām, klonēt dzīvnieki bieži slimo, viņiem ir vairāk defektu un tā tālāk. Un ja mēs runājam par zīdītāju dzīvnieku klonēšanas tādu pilnīgošanu, ka tā kļūst arvien perfektāka, arvien augstvērtīgāka, tad iespējams Mēs kaut kad dzirdēsim, ka ja jau tas tik labi izdodas ar dzīvniekiem, tad varbūt ar cilvēkiem arī vajadzētu pamēģināt. Un pamattiesību hartā ir arī noteikts, ka mēs esam pret to. Mēs esam pret cilvēku klonēšanu, tā ka šeit mēs redzam tādu pretrunu. Zinātnieki atzīst, ka dzīvnieku ciešanas samazināsies ar laiku, bet te ir ļoti jāuzmanās, lai nesāktos runas par eksperimentiem ar cilvēkiem. Paldies! Thank you very much, and now... Paldies, Milleras kundze. No... Priekšēdētāji, man ir jautājums EFSA. Vai ir zināms cik liels ir pārtikas apjoms, kas tiek importēts un kas nāk no klonētiem dzīvniekiem. Un cik lielā mērā te ir runa par pārtiku, uz kuru neatiecas licencēšanas sistēma, tieši runājot par ASV. Uh, Un ja klonēto dzīvnieku veselība ir vājāka, vai tas attiecas arī uz viņu pēcnācējiem? Un ja kolēģis sacīja, ka DNS varētu izmantot informācijas salīdzināšanai, es negribu tomēr piekrist, jo parastā nu, parastā veidā iegūta dzīvnieka un klonēta dzīvnieka sperma ne ar ko neatšķiras, līdz ar to arī DNS nekādā ziņā neatšķirsies. <clears throat> ja dzīvnieku imūnsistēma ir vājāka, ar mazāku pretestību, kā tas ietekmēs mūsu pārtikas apgādes drošību? un pārtikas drošībai pastāv jau kaut kādi draudi. Thank you very much, and now Miss Ayuso. Paldies, tālāk vārds Ayuso kundzei. Paldies. Es vēlētos komentēt un arī uzdot jautājumu vienam no mūsu ekspertiem. Jūs pieminējāt problēmas ar dzīvnieku labturību, un arī es te varētu piekrist. Uh, Ja mēs gribam dzirdēt iemeslus, kāpēc vajadzētu jā, nostāties pret klonēšanu, tad šeit ir argumenti. Runājot par pārtikas nekaitīgumu, EFS ir izstrādājusi ziņojumu, kurā norāda, ka nav nekādu problēmu ar gaļu vai pienu, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem vai to pēctečiem, jo, protams, nedrīkst eh, patērēt produktus, kas nāk tieši no klonētiem dzīvniekiem. Uh, Ja mēs līdz ar to šeit nav argumentu pret dzīvnieku klonēšanu, un mums ir jādiskutē tālāk izmantojot ētiskus argumentus. Tālāk runājot par ģenētisko daudzveidību, klonējot dzīvniekus, mēs neveicam ģenētisku modifikāciju, drīzāk tiek pavairots eh, viens konkrēts īpatnis, tāpat kā notiek tad, kad neklonējam, un tā notiek lauksēmniecībā un audzēšanā. Jā, patiešām notiek izraudzīšanās starp uh, noteiktiem produktiem vai sugu īpaņiem, un tas pats attiecas, piemēram, uz zirgiem. Ja mēs izvēlamies kādu slavenu īpatni, mēs mēģinam nodrošināt to, ka viņam ir daudz pēcteču. Uh, Taču runājot par pārtikas nekaitīgumu, ir skaidri jāpasaka, ka problēma ar pārtikas nekaitīgumu nav. To argumentu mēs nedrīkstam izmantot. Tā vietā ir jārunā par dzīvnieku labturību un ētiskiem jautājumiem. Tāpēc būsim godīgi un teiksim, kāpēc mēs negribam klonēšanu. Skaidri teiksim, kāpēc, bet nelietosim uh, pārtikas nekaitīgumu kā aizbildinājumu. Paldies tālāk vārds Agilēras kundzei. Paldies! Man bija pāris diezgan specifisku jautājumu. Pirmais eh, bija eh, ar domu uzsvērt to, ko Juzo kundze sacīja. Es patiešām nesaprotu, kāpēc ģenētiskās daudzveidības jautājums šeit tika aktualizēts. Varbūt, ka jūs varētu paskaidrot, jo es būtībā piekrītu tam, ko sacīja Juzo kundze. Uh, ja mēs paraugāmies uz to, kas jau notiek lauksaimniecībā, uz praksēm, tad eh, patērētāja aizsardzības organizācijas pārstāve. Man jautājums viņai, vai jūs tiešām domājat, ka Tad, kad iedzīvotājiem jautā par klonēšanu, ka viņi patiešām apzinās, ko tas nozīmē, vai arī viņi vienkārši uzskata, ka tās ir kaut kādas pārmaiņas gēnos, kas tas īstenībā nemaz nav. Vai nav tā, ka viņiem nepatīk klonēšana ētiski vai nora, morāli, tikai tāpēc, ka viņi nemaz nezina, kas tā klonēšana ir? Mani nodarbina šis jautājums, jo bieži vien problēmas sakne ir tīri tehniska un ir grūti izprast visus aspektus. Un reizēm tiek reklamēts par labu vai pret kādu konkrētu aspektu. Ģenētiskā modifikācija un klonēšana Eh, bieži parādās sabiedrības viedoklī un cilvēki ir pieraduši domāt, ka tas ir slikti. Bet vai parastais patērētājs īstenībā spēj saprast, ko sevi ietver klonēšana, kā jūs domājat? Es domāju, ka tas ir būtisks aspekts, un es ļoti gribētu dzirdēt jūsu domas par to. Noslēgumā vēlos norādīt, ka Pētniecība mainās un attīstās, un uh, tā pati par sevi pārstāv progresu. Es nekad nenostātos pret pētniecības progresu, un uh, progress ir pētniecības sastāvdaļa. Kad mēs Spānijā pētījām manu jomu, eh, mātes šūnas, eh, veselības situācijas uzlabošanu, daudzi sabiedrībā bija pret šo darbu, taču tas tomēr bija ļoti svarīgs, te mēs runājam par somatisko šūnu pētniecību. Uh, Ir ļoti viegli ieņemt uh, nostāju par vai pret, taču panākumi somatisko šūnu izpētē ir snieguši daudz laba ilgtermiņā. Un es negribu vilkt paralēlus, kur nav, taču es nekad nenostātos pret pētniecību. Protams, ir vajadzīgas zināmas garantijas. Un runājot par dzīvnieku labturību, es piekrītu, ka tā ir joma, uh, kur pastāv ļoti pamatotas bāžas. Un, protams, tad vēl ir visi ētiskie jautājumi, kas arī daudziem cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Te ir jārunā par to, kādas sekas varētu būt tam, ka šie produkti nonāk cilvēku barības ķēdē, un arī tas, ko Līzes kungs sacīja, proti kaut kas, kas sākas dzīvnieku pasaulē, varētu novest pie cilvēku klonēšanas, un tas izraisītu paniku. Uh, Es saprotu ētiskās problēmas un dzīvnieku labturības problēmas, kas, manuprāt, nav atrisinātas un ir ļoti svarīgas, reglamentējot šo jomu. Un noslēgumā es gribu teikt, ka šeit mēs runājam par direktīvu, kas būtu aizliegums. Un uh, taču kopējais sākuma punkts ir vērtējams pozitīvi. Pateicos tālāk vārds nākamajam runātājam Eka kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem iepriekšējiem runātājiem par viņu ļoti informatīvajiem komentāriem, kas norādīja uz skaidru tendenci, taču es gribētu vērst uzmanību uz šādu aspektu. Uh, Mūsu sabiedrībā aizvien vairāk tiek pārskatītas attiecības starp cilvēku un dzīvnieku Nīderlandē, Šveicē, citās valstīs, visā Eiropā, protams, arī Amerikā, bet eh, pārsvarā Eiropā. Un eh, nav nekāds brīnums, ka viena no iepriekš runājušajām teica, ka 66% patērētāju morāla apsvērumu un ētisku apsvērumu dēļ noraida klonētus produktus. Uh, Es gribētu vērst uzmanību uz to, ka mēs pēdējās simtgades laikā dzīvnieku esam pazeminājuši uz tīru ražošanas vienību, un jautājums, ko tad vēl mēs nodarīsim dzīvniekiem nākotnē? Ir notikusi, notikuši pētījumi par cilvēka un dzīvnieka attiecībām, un eh, es teiktu, ka nav pamata iejaukties evolūcijā un uh, klonēt dzīvniekus. Kādās attiecībās tad mūs ir novedis zinātniskais progress? Alberts Einsteins pēc tam, kad viņš ieraudzīja, kas notika uh, ar Hirošīmu pēc uh, bumbu nomešanas, viņš jau bija teicis, ka progresam bija jāpaliek tur, kur uh, tas sākās. Un uh, mums, kā patērētājiem, atkal vajadzētu uh, pagriezt Amerikai muguru un pateikt, nē, klonēto gaļu, lai ēd paši amerikāņi, bet mēs šeit Eiropā esam panākuši ētisku progresu, un tas, kas notiek pāri okeānam, mums ar to nevajadzētu nodarboties. Paldies! Paldies! Un tālāk vārds Bogoviču kungam. Paldies! Un es arī pateicos par šīs dienas eh, komentāriem. Es domāju, ka mums kā deputātiem tie ir ļoti noderīgi skatot šos sarežģītos jautājumus, par kuriem mums būs jāpieņem lēmums. Es vēlos uzteikt to runātāju viedokli, kas uzsver ētisko aspektu, jo Ja mēs šaubāmies par ģenētiski modificētiem organismiem, tad klonēta dzīvnieku gadījumā šie argumenti kļūst eh, vēl jau būtiskāki. Eiropas lauksēmnieki bieži vien norāda, ka viņi neredz pielietojumu šīm tehnoloģijām, tāpēc es atbalstu tos, eh, kur izvēlas piesardzīgu pieeju. Es domāju, ka arī ētisks svar, jautājums šeit, ētikas jautājums šeit ir ļoti būtisks. Jo mūsdienās mūsu sabiedrību apdraud pirmām kārtām ētiski morāls problēmas un netik daudz tehniskas. Mēs šobrīd dzīvojam 2015. gadā, kurā mēs, Eiropas parlaments, ļoti daudz runājam par transatlantisko tirzniecības nolīgumu. Un es atbalstu tos, kuri domā, ka mums šeit ir jāieņem skaidra nostāja, uh, un tā ir jāpārstāv arī transatlantiskajās sarunās. Es domāju, ka šeit pārsvars jāgūst tām bažām, kuras nāk no morāli ētiskās jomas. Paldies! Es eh, neredzu, ka būtu pieteicies vēl kāds eh, deputāts, kas gribētu izteikties, tāpēc es uzreiz došu vārdu mūsu trim ekspertiem. Uh, lai viņi varētu atbildēt uz izskanējušiem komentāriem. Vārds Robinsona kungam. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Runājiet par šiem jautājumiem, kas tika minēti par tirzniecību un marķēšanu un izsakojamību. Nē, tik šīs visas tēmas principā ir ārpus eh, pārtiks nekaitīguma aģentūras eh, kompetences jomas, tā kā nevarēšu atbildēt uz tiem, nekomentēšu un atstāšu tos citiem runātājiem. Par uh, aplēsēm, cik eh, daudz ir pārtiks no klonētiem dzīvniekiem, kas ienāk no ASV. Mums nav šādu ciparu aplēšu, un arī tur es neko nevaru komentēt. Par eh, klonēto dzīvnieku un to pēcnācēju vājo imūnu sistēmu tika uzdot šāds jautājums. Nu, sakojot pētījumiem, kas ir veikti attiecībā uz klonēto dzīvnieku pēcnācējiem, Eh, mēs redzam, ka dzīves ilgums ir eh, līdzīgs. Un eh, tāpat arī reproduktīvais potenciāls ir līdzīgs parastiem dzīvniekiem, un arī imunsistēmas atšķirības īpaši nav konstatētas. Tālāk par ģenētisko dažādību. Jautājums, kas tika uzdots EFSAI, bija par klonēto dzīvnieku ietekmu uz ģenētisko dažādību vidē un attiecībā uz uh, dzīvnieku populācijām un attiecībā uz vidi, tātad mēs šeit neredzam nekādu klonēto dzīvnieku ietekmi papildus uh, vai salīdzinot ar intensīvo dzīvnieku ražošanu, kurā netiek izmantot klonēt dzīvnieku. Tātad šāda iespēja uz vidi netiek konstatēta, ietekme uz vidi nav konstatēta. Paldies! Es centīšos atbildēt uz uh, dažiem jautājumiem, ko uzdeva Spānijas deputātus, tiem atbildēšu Spānis. Daudz tik runāts par pārtiks nekaitīgumu un šo jautājumu aplūkoja arī ētikas grupa vakar, un ko mēs dzirdējām grupā kad runājam ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti. Jā, cilvēki paud savas bažas, bet, manuprāt, EFSA ziņojumu un tāpat arī ziņojumu no IFTA bija pietiekami skaidri, lai kliedētu bāžas par šo konkrēto jautājumu par pārtiks drošumu, nekaitīgumu, arī attiecībā uz klonēto dzīvnieku nākamām paudzēm. Un uh, salīdzinot tātad uh, šos produktus ar cita veida produktiem, jā, protams, pastāv kaut kādi riski, tā ka varētu teikt, ka pastāv šāds uh, iedomāts risks, ko varbūt grupa varētu vēlēties aplūkot, bet mēs uzskatām, ka veiktie pētījumi un tie ziņojumi, ko esam saņēmuši, ka tie pārsvarā atrisina šos jautājumus, mazina šīs bāžas. Bet runājot par uh, klonēto dzīvnieku pēcnācējiem, jā, tie gan ļoti samazina uh, šo dažādību. Ja jūs jautāt mums, vai varētu pastāvēt problēma, ka ir tikai daži šie lopa vecāku pāri, kuri var eh, dot lielu skaitu pēcnācēju konkrētās, teiksim, geogrāfiskās eh, zonās, un, ja, teiksim, mēs šos resursus uzturētu ilgu laiku, tātad uzturētu šo ģenētisko resursu, tad, eh, principā, kas notiek? Tas nenozīmē, ka, teiksim, konkrētiem bullim būtu pusmiljons pēcnācēju, bet būtu miljoni šādu pēcnācēji, un tas mazinātu ģenētisko daudzveidību. Un tur es domāju, ka šis arguments principā ir uh, vērā ņemams. Tas būtu jāliek priekšā. Tāpat gribēju teikt, ka uh, konkrētais būls, ko jūs minējāt, uh, netika atzīts par labu, un tas parādīja, ka eh, drosmi, teiksim, nevar eh, klonēšanas veidā nodot tālāk citām dzīvnieku paaudzēm, un tātad šādas rakstura iezīmes nevar eh, ar klonēšanas tehniku tālāk nodot. Tāpat man šķiet jūs minējāt. Pētniecību. Un pētniecība nevar atzīt, ka tā ir pati pret savu darbu, pētniecību. Bet uh, jebkurā ja gadījumā ir eh, jāraugās uz eh, atklājumu komerciālo pielietojumu. Un tā ir joma, kurā, jā, jūs, teiksim, skatāties uz uh, dzīvnieku audzēšanu, tad tur šis pielietojums būs diezgan marģināls. Tā ka te ir jārunā arī par proporcionalitāti, ja kādos pieņemumos lēmumos, un arī tas ir svarīgi, jo mēs tur runājam par nelielu dzīvnieku skaitu, mēs runājam par tādām marģinālām tehnoloģijām, un, protams, lauksaimnieki un lauksaimnieki būs tie, kuri lems par to, kas ganīsies viņu laukos, un varbūt viņus tas īpaši neinteresēs. Un tāpat, man liekas, pastāv citi klonēšanas pielietojumi, kas varētu būt varbūt interesantāki, un uh, kurus būtu varbūt vērtīgāk eh, turpināt eh, apsvērt. Paldies, un eh, Pērinkundzē vārds. Paldies! Tik uzdots jautājums par pārtiku. Vai ASV klonēto dzīvnieku produktu ir ienākuši Eiropas Savienībā bez autorizācijas? Mums nav nekādi pierādījumi, ka tāds būtu noticis, cik mēs zinām. Nekad Eiropas komisijā nav uh, tikts iesniegts uh, pieteikums eh, saņemt šādus klonētus produktus zem eh, jauno pārtiks produktu etiķetes. Un, cik zinām, ASV kādu laiku jau ir bijis moratorijas attiecībā uz klonētu dzīvnieku pārtiks izvietošanu tirgu, un šis moratorijas eh, turpinās uz brīvprātīgiem pamatiem, un mēs nedomājam, nu, ja vien nav notikusi kaut kāda krāpnieciska darbība, tad nedomājam, ka pārtika no klonētiem dzīvniekiem ir ienākusi Eiropas Savienības tirgu. Tālāk jautājums par patērētāju uztveri par klonēšanu. Eirobarometrs ir veicis aptaujas un ir bijuši jautājumi, lai novērtētu patērētāju izpratni, sapratu par klonēšanu, vai viņi spēja nodalīt klonēšanu un ģenētiskas izmaiņas. Lielākā daļa patērētāju varēja, spēja pareizi definēt klonēšanu, bet pusei respondentu bija zināms tomēr neskaidrības, kā nodalīt ģenētiskās modifikācijas un klonēšanu. Un tās bažas, ko pauda patērētāji, vairāk bija par tieši ētiskiem apsvērumiem. 23. piekrita, kā ir ētisku apsvērumu pēc jānorēd klonēšana 70% patērētāji bija satraukti, viņiem bija bažas, ka uh, dzīvnieku klonēšana varat novest pie cilvēku klonēšanas, un 65% piekrita, ka klonēšana rāda risku, ka dzīvnieks kļūst par preci. Tātad, principā, tāpēc bija šie, šī pretestība. Runājot par klonēšanu, mums ir jāsastaista patērētāja bāžas attiecīgam pielietojumam. Patērētājs varbūt zināmā mērā var atzīt klonēšanu, lai saglabātu kaut kādas uh, sugas, bet tad patērētāju izpratne ir pilnīgi citi, ja runāts par pārtiks ražošanu. Vai mums ir nepieciešama klonēšana, lai radot pārtiku? Šai ziņā patērētājs uzskata, ka nē, mums neko nav nepieciešama klonēšana, lai ražotu pārtiku. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Un tagad došu vārdu komisijai paskaidrot komisijas uh, viedokli. Paldies! Es uzklausu šo, uztver šo komentāciju, šo uzklausu. Šo uzklausīšanu pieņem komentārus, varbūt netik daudz atbilžu man ir, bet, nu, labi, dažos vārdos. Tika minēts, ka būtu jāroda metode, kā identificēt konkrētu uh, dzīvnieki, ja tas ir tik rēts, un te es piekrītu. Ja mēs runājam par konkrētu individu identificēšanu, balstoties ģenētiskām materiāla īpašībām, bet kas nav iespējams, nav iespējams uh, kopiju un orģinālu identificēt, jo ģenētiski tie ir identiski. Piemēram, ja ir sēkla, tad nevar pateikt, tad nav iespējams nošķirt, vai šī sēkla ir no orģināla vai no klona. Tātad fakts, ka tā nāk no viena no šiem diviem dzīvniekiem, bet konkrētāk nav iespējams noteikts. Un tas saistās ar to faktu, ka es teicu, ka mums nav nekādas objektīvas metodas, lai e, nošķirtu klonu no oriģinālā dzīvnieka, lai identificētu. Otrām kārtām, runājot par ģenētisko dažādību. Jā, tik tiešām tiek e, mazināta ģenētiskā dažādība Bet, ja jūs to pašu jautājumu uzdosiet, attiecināsiet uz intensīvo lauksaimniecību, tad arī tur būs atbild, ka jā, ka arī intensīvā lauksaimniecība mazina ģenētisko dažādību pasaulē. Tas ir visā pasaulē, jo pēc definīcijas mēs uh, selekcionējam dzīvniekus, kuri dod labāko rezultātu mūsu uh, nolūku pēc, un arī tas maza ģenētisko dažādību. Un tāpēc mans jautājums tāds, vai mēs tagad pārtrauksim intensīvo lauksaimniecību? Nu, droši vien, ka nē. Uh, Tātad mums ir jāapsver, jāpārdomā, kāda proporcija šajā kopējā tendencē, cik tas iziet no klonēšanas, un es domāju, ka klonēšanas devums šeit ir ļoti mazs. Trešais komentārs par atkārtotu komentāru, ko uzklausījām, ka mēs ķeramies pie klonēšanas jautājuma, tāpēc kā amerikāņi vai kāds cits mums to prasa. Gribu ļoti skaidri paziņot, ka tas tā nav Mums ir jāsaprot un jāpieņem, ka klonēšana ir zinātnisks rezultāts. Te ir arī zinām rezonance Eiropā attiecībā uz to, neskatoties to, ka sabiedrība vairākumā ir pret to. Tomēr ir pietiekami daudz cilvēku, kur uzskata, ka pastāv milzīgs potenciāls šajās tehnoloģijās arī Eiropā. Vai nu tie būtu zinātnieki, vai arī cilvēki praktiķi, un ja mēs neregulēsim šo jomu, tad mums nebūs skaidra noteikuma. Šāda noteikuma ir nepieciešama Eiropā, to mēs daram Eiropas un nevis Amerikas labā un vārdā, tāpēc gribu ļoti skaidri to pateikt. Mums nepieciešams rast risinājumu, kurš atbilst mūsu vajadzībām šeit Eiropā, un tas nav tā, ka mēs rēģējam, tāpēc, ka kāds cits uh, mums to prasa okeāna otrā pusē, tas ir iekšējais Eiropas Savienības jautājums, mums tas jārisina pašiem savu interesu dēļ. Uh, Un vēl man bija prieks redzēt, ka tagad kristalizējas šī sapratne, ka mums ir problēma dzīvnieku labturības jomā, pastāv problēma saistībā ar ētiskiem apsvērumiem un nav problēma pārtiks nekaitīguma jomā. Un šis ir viens iemesls, kāpēc jums priekšā ir divi priekšlikumi, nevis viens. Mēs esam centušies atrast atbilstošu, labāko juridisko pamatu, lai risinātu šos jautājumus. Tāpat laikā uh, dzīvnieku labturību mēs varētu balstīt uz konkrētiem pantiem. Bet ētisku apsvērumu pēc tas ir ļoti problemātiski, un tāpēc eh, mums ir nodalītas eh, šīs regulējuma daļas, un mums ir nepieciešams reāls diskusijas tālāk, eh, process nepieciešams, kā lai risina šos ētiskos aps, ap, apsvērums, un kā lai risina pārējos elements. Bet mums, kā komisijai, vienīgais veids ir virzīt uz priekšu šo tiesisko regulējumu, kas mums ir, un to, kas ir ierosināts, un uh, Kaut gan es pilnībā saprotu šīs ētiskās bāžas un apsvērums, kas principā var iet ļoti tālu, kā jau mēs dzirdējām, mēs te varam runāt par daudz ko, nevis tikai par uh, šo preču ražošanu lauksaimniecības un dzīvnieku audzēšanas sektorā. Tātad jautājums daudz plašāks, labi, bet tas viss tam arī jāba, jābalst uz mūsu tiesku regulējumu, tā ka tas arī būs ļoti svarīgs elements mūsu diskusijās. Paldies! Thank you to you. And... Paldies. Un tagad došu vārdu mūsu referentiem noslēguma vārdiem pirms noslēgsim šo ļoti interesantu uzklausīšanu. Lūdzu, Mojas kundze. Grācie. Paldies. Godātie kolēģi kolēģis. Es jau sākumā sacīju, ka ļoti daudz ir neatbildētu jautājumu runājot par klonētiem, par pārtiks produktiem, kas iegļū, iegūti no klonētiem dzīvniekiem. EFSAS pētījumam ir atvēlēts pārāk maz laika, un Eiropas patērētā veselība ir pelnījusi lielu vērību lielāku uzmanību. Eiropas patērētāji interesējas par šo jautājumu, kādas sekas būs klonētu pārtikas produktu um, izmantošanai pārtikā pēc 10 vai 20 gadiem un vai 14 mēnešu pētījumu termiņš laboratorijā vai ar to pietiek. Uh, neesmu pārliecināta par to. Mēs riskējam um, sastapties ar veselības problēmām sabiedrībām. Par to ir. Nevar domāt tikai par to, lai gūtu maksimālo peļņu. No otras puses, runājot par dzīvnieku aizsardzību, arī nevajadzētu ļauties kompromisiem dzīvnieki eh, piedzīvo lielas ciešanas, un tas nav apspriežams jautājums, vai to var pieļaut vai nē. Runa nav tikai par produktu apjomu vai daudzumu, lai būtu konkurētspējīgi, nepietiek tikai ar lielu pro, ražu saražotās produkcijas apjomu. Svarīgi ir arī nodrošināt, lai dzīvnieki dzīvotu labos apstākļos, lai patērētājs zinātu, ko viņi iegādājas, un tas šobrīd nav pilnībā iespējams. Mēs zinām, ka klonētie dzīvnieki saņem hormonus lielā apjomā, mēs nezinām, kādi toksīni līdz ar to nonāk cilvēku organismā, un klonēti dzīvnieki tiešām bieži uh, ir ar dažādām kroplībām, viņiem ir dažādas organiskas vainas. Un arī runājot par izsakojamību, arī tas nav atrisināts jautājums. Patērētājiem Eiropā ir jāzina, kas nonāk viņiem uz galda Un te nevar atrunāties vienkārši ar to, ka mēs negribam, lai šeit tiktu veikti pētījumi. Ir jānodala zinātniska klonēšana un klonēšana, kas ir domāta pārtikas ražošanai. Runa ir par drošību, un globalizācijas laikā nevajadzētu pielaist kļūdas, kuras pēc tam nevarēsim izlabot. Mums ir jāuzņemas atbildība. Un tagad vārds Zomeras kundzei NV komitejas referentē. Paldies! Paldies visiem, kas uzstājās, paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs ar saviem jautājumiem, un tie bija ļoti detalizēti jautājumi. Kādu secinājumu es varu izdarīt pēc šīs uzklausīšanas? Klonēšanu lauksaimnieki nevēlas, dzīvnieku audzētājiem tā nav vajadzīga, patērētāji to negrib, un arī pārtika, kas rodas no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem, it kā esot droša, vismaz pašlaik, tā tiek uh, sacīts, bet tie nav ilgtermiņa pētījumi. Klonēšana izraisa lielu mirstību gan klonēto dzīvnieku, gan viņu pēcnācēju vidū. Ir arī daudz um, dažādu kroplību un slimību. Un klonēšanas metode uh, tiek izmantot 14 līdz 16 gadus, bet problēmas nav samazinājušās. To nav kļuvis mazāk, kaut gan pētījumi tiek veikti visu šo laiku, un tas nav, nevarētu teikt, ka tas būtu īss laiks. Arī dzīvnieku mirstības problēma nav atrisināta, un būtībā tas parāda, ka prognoze nav labvēlīga jauna klonēšanas metode šobrīd tā kā nav pie apvāršņa redzama, kas varētu uh, problēmas atrisināt. Olšūnu un spermas uh, ražošana, izmantojot klonēšanu, ir cieši saistīta ar izsekojamības jautājumu. Un vēl gribu atgādināt, ka Tagad jau tradicionālajā dzīvnieku pavairošanā ir tā saucamās, tie saucamie vaislas vai pavairošanas reģistri, un tos taču varētu izmantot arī klonēšanā. Un runājot par gaļu, arī ir jābūt iespējai izsekot. Tāpat kā mums izdevās īstenot izsakojamības sistēmu saistībā ar ģenētiski modificētiem produktiem. Tam, vajadzētu, tam vajadzētu būt iespējamam arī gadījumā ar klonētiem dzīvniekiem. Un tas ir secinājums, ko es varu izdarīt pēc šīs uzklausīšanas. Tāpat klonēšana kā reproducēšanas metode it kā varētu būt iespējama arī cilvēku uh, gadījumā ar cilvēkiem, ja šī metode kļūs ļoti viegla un droša. Pieredze liecina, ka kaut kas, kas ļoti labi ir izdevies gadījumā ar dzīvniekiem, agrāk vai vēlāk tiek izmantots arī pētījumos ar cilvēkiem. Nezinu gan, kā, kas notiks nākotnē, ko prognozēt. Un, ja redzams, ka tehniku vai šo tehnoloģiju nav iespējams uzlabot, ja jau tas nav bijis iespējams šajos gados. Vai mēs runājam par kādu saimnieku iemīļotu taksīti vai kaķi, kuru varētu klonēt, kad tas ir devies citos medību laukos 14 vai 16 gadu vecumā, tad problēmas ar veselību, mirstība, mātes dzīvnieka ciešanas, tās neviens tās nav atrisinājis, tās joprojām būs. Un parlaments ļoti labi apzinās ētiskas dabas ierobežojumus visā šajā kontekstā. Nezinu, ko teiks jaunais parlaments. Tiešām dzīvnieku aizsardzības jautājums joprojām ir problemātisks un pārtika, pārtiks produkti, dzīvnieku izcelsmes pārtiks produkti nebauda īpaši lielu uzticību šajā parlamentā. Kāds pieminēja, ka šī tehnoloģija ir tikai tāda margināla parādība, bet vai nu tā ir? Jā, jau tas nav tik nozīmīgs nekas, tad jau arī nevajadzētu raizēties par samērīgumu. Un parlaments velta daudz laika un enerģijas domājot par klonēšanas tehnoloģiju, un līdz ar to ir nepieciešams noregulēt jautājumus, kas saistās ar pārtikas drošību. Tas ir aktuāls jautājums, to nevar atstāt vienkārši novārtā, jo mums ir atbildība, kas sniedzas tālāk par Eiropas Savienības robežām. Mums drīz ir jā, nepieciešama likumdošana šajā jomā, Tāpat turpinās arī pārunas par TTIP. Mums ir jāatrod risinājums, kas derēs Eiropas Savienībai. Un neva, domāju, ka pārāk daudz laika tam arī nevajadzēs, ja visi aktīvi piedalīsies. Paldies visiem, kas šodien bija klāt, un es ar interesi sekošu turpmākajiem notikumiem. Thank you. Paldies! Arī es gribu teikt paldies visiem ekspertiem, komisāram, Latvijas prezidentūras pastāvīgajam pārstāvim un deputātiem, kas piedalījās debatēs par šo delikāto jautājumu. Tāpat paldies kolēģim Sikerskim par ļoti sekmīgo sadarbību, organizējot šo uzklausīšanu. Tas bija mūsu pirmais sadarbības projekts tieši par šo tēmu. Tas izrādījās ļoti veiksmīgs. Envi komiteja rīts no rīta pulksten deviņos atsāks savu darbu, bet uh, otra komiteja būs 2G 3 zālē agri komiteja. Un tagad vēl iespēja teikt dažus vārdus Sikerska kungam. Paldies priekšādātāji, atvainojos, bet Rebeka un Rīke deputātes uzaicina jūs uz uzklausīšanu, kas veltīta loģistikai kā būtiskam elementam Eiropas ekonomiskajā atveseļošanā. Tā sāksies pulksten 18.30 un zālē ASP 750. Paldies!